Have, uh, two... Šorīt mums ir divi tematiski dokumenti. Un mums ir tātad virkne jautājumu, kas mums ir jāapspriež. Tātad nākamā tēma, kas mums ir jāizskata, ir darba dokuments numur 6 par Eiropas ekonomiku un ražošanu, kas saskars ar klimatu pārmaiņu problēmām. Uh, Un Lasēhats kungs ir autors, un viņš mūs iepazīstinās ar šo dokumentu, tā kā mums bū, ies, būs iespēja to apspriest. Tā kā lūdzu, Eikhaut kungs, paldies! Es pāriešu uz nīderlandiešu valodu, jo man tajā ir vieglāk izteikties, par cik tā ir man dzimtā valoda. Tā kā labāk jau nu uzlieciet austiņas. Dokuments, kas mums šodien ir jāapskata, ir vērsts uz to, lai paplašinātu mūsu viedokli un izpratni par krīzi. Klimata krīze ir pieminēta nevienreiz vien, bet ir arī citas krīzes, piemēram, pārtiks krīze, uh, piemēram, dzeramā ūdens nepietiekamība, problēmas ar metāliem. Tātad trūkst izēvielu. Nu, mums ir jāatrisina krīze, bet mēs nevaram eh, skatīties tikai uz kaut kādu vienu atsevišķu atrautu krīzi, mums ir jāskatās uz visām krīzēm kopumā. Un eh, cilvēces uh, skaitliskais daudzums pieaug, drīz būs jau 9 miljārdi cilvēku zemeslodes, un, protams, ka viņi visi būs jāpabaro. Un mēs nevaram skatīties tikai uz to, kā mēs šeit dzīvojam Eiropā, mēs nevaram būt izolēti. Mums ir jā, jādomā, kā dzīvos pasaulē ar 9 miljārdiem iedzīvotāju, kam būs nepieciešama attiecīgi resursi. Kāds mums būs uh, attīstības modelis? Jāsaka, ka slodze uz mūsu planētu ir daudz, ir um, aizvien palielinās, un te nav runa tikai par energoresursiem. Jo, protams, ka ir jādomā par to, kā energoresursu izmantot efektīvāk, kā pāriet uz zemoglekļa industriju. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, eh, piemēram, tādas valstis, kurās eh, trūkst elementārā, trūkst uh, ūdens, trūkst ūdens uh, lauksaimniecībā, trūkst dzermā ūdens. Arī uh, zemes platības, kas ir piemērotas lauksaimnieciskai apstrādēji, arī to uh, daudzums nav neierobežots un arvien samazinās. Es, protams, esmu zaļais un dabīgi es skatos pasauli ar zaļām acīm, bet Mums ir jārunā arī par politiskiem lēmumiem. Un, piemēram, tad, kad mēs runājam par lauksaimniecībā izmantojamās zemes trūkumu, ūdens trūkumu un tā tālāk, mums ir pavisam nopietni jādomā, ko mēs ar visu to darīsim nākotnē. Eh, piemēram, ir noteikti metāli, eh, kas tiek izmantoti mūsu datoros, uh, Eh, ir eh, materiāli, kas tiek izmantot mēbelēs, kurus mēs lietojam, un arvien vairāk un vairāk no šiem produktiem nāk no Ķīnas, un mēs kļūstam arvien atkarīgāk no citām pasaules daļām. Un Eiropai vajadzētu padomāt, vai Eiropa tomēr nevar, nevēlas būt vairāk pašpietiekama, vismaz izēvielu uh, ziņā. Un uh, ekonomiskāk un labāk izmantot savus uh, dabas resursus. Protams, ka ir jāizdara politiska izvēle, ir jāizvēlas pareizās politikas. Ja mēs paskatāmies dažādu līderu deklarācijas, tad uh, vajag padomāt, vai viņi tiešām piedāvā realizējumu izvēli vai mēs tiešām vēršamies eh, vai, vai cenšamies mainīt savu uzvedību, lai labāk izmanto dabas resursus un tā tālāk. Tad, kad mēs runājam par ilgspējību, par enerģētiku, par klimatu un tā tālāk, eh, šeit mums ir jāizvēlas pavisam citi citi uh, ekonomikas modeļi. Mums ir jāveido tā saucamās zaļās ekonomikas, jo tikai tās būs uh, dzīvotspējīgas nākotnē. Kā jūs varat redzēt manā ziņojumā, resursi ir jāizmanto efektīvi. Ekonomikā ir jāizmanto mazāk šo te uh, resursu, bet jāsaražo vairāk ar to pašu daudzumu. Uh, Ir jādomā arī par patēriņu pusi, par patēriņu puses regulēšanu, samazināšanu. Mums ir jābūt efektīvākiem, izmantojot eh, Eiropā pieejamos dabas resursus, izmantojot tos <clears throat> mazāk, un lūk, tā ir pilnīgi cita pieeja ekonomiskai attīstībai. Lūk, par to tad arī ir runa manā ziņojumā. Un es te nerunāju tikai par IKP un e, ka tas ir būt izšķirošais, lai risinātu krīzi. Krīzē ir arī daudz citu aspektu. Es labprāt arī dzirdētu kolēģu e, izteikumus. Un es esmu nācis klāt ar tādiem praktiskiem priekšlikumiem. Un es domāju, ka mums ir jābūt tādai plašākai pieejai, mums jāatver šie jautājumi plašāk. Ir tas tā nebija varbūt domāts no paša sākuma, bet es eh, neskatījos tos tikai, tikai no šaura tirgus viedokļa. Sākotnējā ideja bija, eh, protams, radīt konkrētus tirgus mehānismus, eh, kas stimulētu ekonomiskāku ražošanu, runājot par cenām un tā tālāk, par to samazināšanu, bet beig beigās es esmu plašāk tvērs šos jautājumus Un, eh, protams, ka mēs redzam, kā, eh, piemēram, pieauga energoresursu cenas un, un, un citu eh, dabas resursu cenas, un mums ir jādomā par to, kā tas ietekmēs mūsu nākotni. Ja mēs runājam, piemēram, par emisiju tirzniecību un cenām, kas še, šajā tirgū tiek noteikts, arī te mums ir jādomā, lai tas tiešām stimulētu energoefektivitāti, un šī tēma ir ļoti svarīga. Uh, Daudz kas ir atkarīgs no tā, kādu politiku mēs izvēlamies. Tātad pats svarīgākais ir izmantot eh, mazāk energoresursus un jāpēta eh, visas iespējas, kas mums ļautu izmantot vai iztikt ar mazāku energoresursu daudzumu jo mums ir arī nopietni jātiec pret tiem mērķiem, kurus mēs sev izvirzām. Pretējā gadījumā cilvēki mūs neuztvers nopietni. Mums ir jābūt proaktīviem, mums ir jānosaka saistoši energoefektivitātes mērķi ir jābūt attiecīgai nodokļu sistēmai, kas, nu tā teikt, prēmē tos, kas saimnieko taupīgi. Šī krīze ir savā ziņā laba iespēja mainīt eh, mūsu uzvedības un patēriņu para, paradumus. Un noslēgumā es eh, gribētu sacīt, ka es ar nolūku esmu paplašinājis eh, tātad šo te tvērumu manam ziņojumam, jo, manuprāt, mums ir labāk jāizmanto mūsu dabas resursi, tas viss ietekmēs. Lauksaimniecību ir jārealizē ekonomiskāka un labāka ūdens apsaimniekošanas politika. Mums eh, tiešām ir jāizdara šīs kritiski svarīgās izvēles. Es tā tad esmu vienkārši iezīmējis, kādas ir iespējas, bet mums ir jāpierāda, ka Eiropa tiešām ir progresīva, ka mēs esam priekšgalā, ja mēs to neizdarīsim tad efektīvāka ekonomika, eh, eka, efektīvākas ekonomikas aizteiksies mūsu priekšā, mūsu partneri mūs apsveiks citās pasaules daļās, bet mēs dabūsim skriet viņiem pakaļ. Eh, paldies un. Eh, paldies tagad. Aicinu uzdot jautājumus un komentēt Eh, Pērvānša, tu būsi pirmā. Merci de. Liels paldies par jūsu ieguldījumu, par jūsu eh, runu. Eh, dažreiz mēs varam domāt, ka šie jautājumi nav tieši saistīti ar krīzi, bet uh, paskatoties tādā plašākā skatījumā, mēs saprotam, ka tie ir jāie. Ja saista šajā analīzē, lai domātu par krīzes pārvarēšanu. Runājot par šiem izaicinājumiem, es domāju, ka mums pašiem arī ir uz sevi jāpaskatās. Pirms krīzes Eiropas Savienība Vācijas prezidentūras laikā 2007. gada martā definēja uh, stratēģijas uh, pamatu uh, un pareiza, tika uzstādīta pareiza attīstības diagnoze. Bet jautājums ir tāds, vai no šīs diagnozes mēs esam izdarījuši pareizos secinājumus. Un uh, es domāju, ka tieši šādā skatījumā mūsu ziņojums var dot uh, labu ieguldījumu šai darbā. Līdz šim mēs esam strādājuši pie klimata pārmaiņu enerģētikas likumdošanas paketes, kas veido tādu ietvaru iekšējā tirgus darbībai. Bet mums pietrūks tiešu investīciju. Mēs saprotam, kāda ir situācija ar valsts parādu dalību valstīs un nav piesaistīts arī privātās investīcijas. Uh, Un līdz ar to mums ir vajadzīgas valsts un Eiropas Savienības investīcijas, un šeit būtu jāizmanto eiro obligācijas un citi mehānismi. Es domāju, ka ir uh, tādi projekti ierosināti, idejas izteikts, kur Eiropas Savienībai vajadzētu tieši iesaistīties, piemēram, zinātnē un pētniecībā un arī uh, Uh, eiro um, um, elektrotīklu starp savienojumu izveide Eiropā. Un mēs zinām, kā tas notiek, piemēram, arī dzelzceļa jomā, kur vajag pēc tam uh, <clears throat> mediātorus iecelt, un šeit Eiropas komisijai būtu jādefinē stratēģija. Tālāk par uh, cenām arī e, šeit būtu jārunā. Ir jābūt e, tādām cenām, kas veicinātu investīcijas, bet tai pašā laikā e, vajadzētu cenām būt tādām, kas veicinātu ierobežot patēriņu, bet tai pašā laikā nenovest pie energo nabadzības. Tātad šis cenu jautājums arī mums būtu dziļāk jāanalizē kādā brīdī. Un vēl es gribētu izteikt divas idejas. Pirmkārt, mums vajadzētu uh, nodrošināt, lai mūsu līdzreferenti uh, mm, uh, ņemt, uh, lai nejauktu Eiropu, nejauktu šos situāciju, lai skaidri tiktu noteikts, ka Eiropas Savienībai kā tādai būtu jāved sarunas ar trešajām valstīm par energoresursu piegādēm un lai uh, šīs sarunas neveiktu katra dalība valsts atsevišķi ar Krieviju un ar uh, citām valstīm, kas piegādā energoresursus. Un otra ideja. Uh, bieži eh, mums arī vajadzētu saprast, ka ja mēs gribam mainīt eh, energopatēriņu un eh, mazināt CO2 emisijas, mums arī būtu jādomā ne tikai par cenām, par procentu no IKP, bet ir jāizmanto arī citi rādītāji un uh, pie tiem strādā gan Jēnsens, gan Stiglits, lai tos uh, izstrādāt, un šeit varbūt vajadzētu arī sarīkot uh, sabiedriskas debatas par šiem jautājumiem. Tāds būtu man šobrīd ieguldījums šajās debatēs. Pietikainens kundze. Thank you and um, thank you for the excellent work. Atsastu... Paldies par lielisku paveikto darbu. Vēlējos pasvītrot tikai dažas lietas. kurus es vēlētos redzēt šajā ziņojumā. Vispirms es vēlētos parunāt par šo cenu veidošanas mehānismu, kas eh, ietekmē cenas eh, energoresursiem, vai tas būtu oglis vai kāda cita resursa. Mēs neveidosim kaut kādus subsīdiju mehānismus. Mēs to varam visu izdarīt caur likumdošanu Un runājot par finanšu krīzi, mēs jau esam e, redzējuši, ka tirgus pats var efektīvi sevi izārstēt. Tā kā mums faktiski vajadzētu palīdzēt, stimulēt tirgu, e, lai šī cena tiktu izvēlēta atbilstīgi, piemēram, CO2 emisijām. Un ja mēs vēlamies, piemēram, tā kā tas ir integrētajā piesārņojuma direktīvā noteikts, eh, IBBC direktīvā m, mm, eh, līdzīgi noteikt, noteiktus limitus un attiecīgi pēc tam eh, iziet no tā veidot cenas. Es vēl, vēlētos šeit apskatīt iespējamo likumdošanas ietvaru izmantot, kas jau ir mūsu rīcībā, es domāju, ek dažādas direktīvas, kas to jau nosaka, piemēram, ekodizaina direktīva, eh, kur ir, eh, teiksim, īpaša formula, kā pārcelt emisijas eh, attiecīgi uz produktiem un aprēķināt izmešu daudzumu un tā tālāk. Un, starp citu, pastīties, kas notiek ASV un Krievijā. Jā, budžets un subsīdija sistēma. Mums ir milzīgas uh, eh, subsīdija sistēmas akmeņoglēm. Tas ir ļoti būtiskas summas. Un starp citu, četreiz lielāks ir subsīdijas nekā tās cenas, ko mēs paredzam noteikti izsolēs, <clears throat> em, emisijas izsolēs. Es domāju, ka tas ir jāizbeidz. Un es domāju, ka tās priekš jaunajām inovācijām ir mm, būtībā kaitīgas sistēmas. Un tagad, ja mēs skatāmies, kā, piemēram, dalība valsts izmanto resursus, valsts savus valsts eh, resursus un eh, nokļūst parādos. Un uh, ir jāsubsidē inovācijas un publiskās un uh, privātās partnerības būtu jāveido. Mums trūkst resursi, kas mums ir nepieciešami, un tāpēc mums vienmēr ir jādomā par to, kā mēs varam eh, privātos resursus piesaistīt, lai iet šai virzienā. Un, ja mēs noteiktu līdzekļu skaitu, eh, ja noteiktu Eiropas finansējumu daļu, un arī nacionālo finansējumu saliekam kopā. Un tad pārējo, tie varētu sastādīt apmēram 20% no nepieciešamiem investīcijām, pārējo piesaistīt no privātiem investoriem. Un es vēlētos, lai mēs atgrieztos Jā, pa, eh, atgrieztos pie tā, ko mēs varam darīt kopā, teiksim, ar, ar uzņēmējiem, ar, ar, ar, ar pašvaldībām tā tālāk. Un ja mēs domājam par 2020. gada stratēģiju, man ir bail, ka mums ir jādomā, kā mēs tiksim ārā no šīs finanšu un resursu krīzes un kas mums reāli ir jāizdara arī likumdošanā un budžetā un finansēšanas mehānismā, lai šis tendences mainītu. Thank you very much, Chairman, for the possibility to speak here. Yeah. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos runāt par divām lietām izsoļu sistēma, kvotu sistēma vēl nav sākusies, un tā varbūt reāli sāksies kaut kur 2012. gadā, par ko mēs šodien runājam, tas ir eh, pēc Kyoto kvotu tirzniecība, kas pastāv, un tā notiek starp valstīm. Nepārāk daudz ir šo transakciju, bet dažas ir Es zinu, ka ir dažas uh, savas transakcijas starp Austriju, Japānu, Ungāriju un cenas uh, netiek atklātas, uh, eh, tās ir tiešie izniecības darījumi. Un tad, kad mēs runājam par ETS izsoļu sistēmas mainīšanu, es te tik optimistisks neesmu jo ir jāizveido e, es, esošā sistēma, un esošā sistēma tika izveido 2008. gadā. Es piedalījos šajā sanāksmē, un astoņas sanāksmes cīnījās. pret šiem 10%, kas tiek piešķirti ārpus uh, izsolēm valstīm. Un, ja mēs gribam reālus izsoles, tad mums ir kaut kas jāmaina, kamēr šī sistēma nav sākus darboties. Es nedomāju, ka būtu jāmaina jaunā sistēma, kamēr vecā sistēma nav sākus darboties. Otrakārt, es nesaprotu, kā var regulēt cenu, jo saskaņā ar šo sistēmu var noteikt tikai sākuma cenu izsolē, un ja kāds eh, vēl gribēs eh, iegādāties ETS eh, e kvotu, cena pieaugs. Jā, minimumu cenu nosaka valdība, bet tā jau nav galīgā cena, un tāpēc, tāpēc es būtu ļoti uzmanīgs nosakot to, ka jānosaka cena, jo varbūt labāk kaut kā vajadzētu veicināt to, kā strādā šī adaptētā sistēma un nesākt to mainīt, kamēr tā nav vēl sākusi darboties. Un es, uh, Monsieur le Président, j'ai... Euh, Jā, priekšsēdētāji kungs, man ir divas lietas, ko es vēlētos teikt. Pirmkārt, mums eh, ar eh, pārliecību tiek teikts, un tas man pārsteidz, ka būšot zaļā ekonomika. Es, protams, neapšaubu, ka zaļās ekonomikas elementiem ir pievienotā vērtība, bet es ļoti šaubos par zaļās ekonomikas spēju aizstāt to, kas pastāv šobrīd. Un tas ir tas jautājums galu galā. Uh, Protams, var būt uh, jaun, radītas jaunas darba vietas ar šo zaļo etiķeti, varbūt uh, jaunas darbības jomas ar šo zaļo etiķeti, bet es neesmu pilnībā pārliecināts par to, ka šī zaļā ekonomikas dimensija spēs aizstāt uh, ievērojamā mērā pašreizējo ekonomiku, un arī man ir tāds jautājums, vai ir pamatots uh, pāriet uz šo zaļo ekonomisko domāšanu. Ja mēs to vēl varētu darīt Eiropā, Ziemeļamerikā vai dažās Āzijas daļās, man ir lielas šaubas, vai tas ir iespējams citviet pasaulē uh, tuvākā, uh, saprātīgi iedomājumā nākotnē. Un otra lieta, par to jau esmu iepriekš runājis, tas man ļoti interesē, bet diemžēl tādā filozofiskā jomā, jo maz, maz cilvēkus tas uh, patiesībā interesē. Tas ir jautājums par uh, uh kvantitatīvo nul, nulles izaugsmi uh, Uh, līdztekus IKP, uh, kas nodrošinātu tomēr uzplaukumu Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka pēdējo gadu laikā šie izaugsmes mērķi uh, vairs netiek pildīti un arī nākotnē šī izaugsme vairs nebūs tik liela. Tas apdraud sociālā nodrošinājuma finansējumu un vajadzētu uzdot tādu jautājumu varbūt vajadzētu padomāt par līdzsvara uh, ekonomiku, kas vairs nenodrošina lielu izaugsmes uh, līmeni, bet kas, uh, kamēr būtu jā, jāmēģina garantēt sociālo nodrošinājumu. Par šo jautājumu mēs esam ļoti maz domājuši, kaut gan mums nevajadzētu aizmirst, ka mūs varbūt sagaida ilgs periods, kurā ekonomikas izaugsmes rādītāji būs ļoti zemi un sociālā nodrošinājuma jautājumi piedzīvos zināmas problēmas un būs jāizvērtē. Un varbūt es uh, gribētu aicināt mūsu secinājumos par pēckrīzes periodu, protams, Uh, mums uh, varbūt šis pēckrīzes periods vēl būs lielāk, tālākā nākotnē, redzot, kas šobrīd notiek. Paldies! Much, Chairman, paldies priekšsēdētāji, paldies par šo prezentāciju. Ir dažas lietas, par ko es gribētu noteikti runāt, un tā ir nepieciešamība pēc jaunas lauksaimniecības politikas. Un ir lietas, par kurām es savukārt neesmu tik pārliecināts. Uh, Iepriekšējais runātājs sacīja pēc krīze. Mums ir jāsaprot, ka mēs e, neesam tikai pēc krīzē, bet mēs principā ieejam tādā jaunā e, periodā, ekonomiskās attīstības periodā. Un jāsaka, ka mēs piedzīvojam pirms tāda 30 gadu garumā tādu izaugsmas periodu, un attīstība bija pārsteidzoša. ja šis dokuments tiktu uzrakstīts pirms 30 gadiem, tad to varētu, tas būtu varējis ietekmēt Romas klubu, kas jau toreiz eh, paredzēja daudzu izēvielu trūkumu par to, ka varš, piemēram, aptrūksies, energoresursu vairs nebūs principā tā bija tāda ļoti tumša nākotnes vīzija tajā laikā, un beig beigās viss tā nemaz neizvērsās, jo mēs ieviesām pusvadītājus, parādījās jauni, eh, jaunas izēvielas, un eh, izmainījās visa eh, rūpniecības loģika, parādījās jauni energoresursi Nu, un šie pēdējie 30 gadi ir bijuši tādi, kad mēs esam pieredzējuši, kā cilvēki un vīde, kurā viņi dzīvo. Eh, tātad ļoti liela daļa cilvēku tomēr eh, dzīvo diezgan relatīvi labklājīgi, no viena līdz četriem miljardiem, un tā ir milzīga izmaiņa, ja mēs runājam par iespējām cilvēkiem, par cilvēku cienīgu dzīvi. Uh, Bet ir arī jaunas uh, iespējas vidas saglabāšanai. Šodien, piemēram, mēs runājam par enerģijas avotiem, ir parādījušies jauni. Jauni daži avoti mums jau ir tādi, ko mēs varam izmantot ag vairāk kā agrāk. Un pieņēmums, ka aptrūksies izēvielu, ir tikpat noteikts pēdiņā, cik tas bija pirms 30 gadiem. Tik minēts, piemēram, lauksaimniecībā izmantojamās zemes trūkums. Es gribētu teikt, ka es tam nepiekrītu, jo pasaulē ir daudz neizmantotas zemes. Mēs tos neizmantojam šodien lauksaimniecībai. Un ja mēs to darītu, mm, tad mēs varētu risināt pārtiks krīzi daudz veiksmīgāk un varētu arī bioenerģētiku labāk attīstīt. Eh, izaugsme, protams, ir nepieciešama tajās pasaules daļās, eh, kur cilvēki dzīvo trūkumā, īpaši tā ir Āfrika. Tā kā mums ir vajadzīgs laiks, lai nedaudz, eh, varbūt, izdarītu labākus secinājumus un atrastu tādas jaunas izrāvienu iespējas. Un mm, es piekrītu vēl vienai kolēģi, kas sacīja, ka mums jāizbeidz šī subsidēšana, vai vismaz, jo tās uh, samazina attīstību. Es domāju, ka mums uh, ir visi šie priešlikumi par visādiem nodokļiem, bet ja mēs gribam, lai vairāk tiku investēts trūcīgajās pasaules daļās, kāpēc tad mūsu finanšu transakcijas vajadzētu aplikt ar nodokli? Uh, jo beig beigās tas vienkārši parādīsies, ka tas būs dārgāk un mazāk kapitāla atliks eh, mazāk attīstītajām pasaules valstīm. Un mēs apturēsim to attīstību, ko mēs esam gaidījuši tik ļoti ilgi. Paldies! Paldies, man joprojām ir seši kolēģi sarakstā, kas vēlētos izteikties, un es nolasīšos uzvārdus. Donāta Hübner, Mrs. Jakonsāri, Sven Gigold, colleague Huntis and Thomas Mann. So the next one is colleague Weigel. Weigel kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, mani sajūsmina šī ziņojuma zaļums. Un, protams, ka tas ir jauki un es vēlētos arī komen, kompliment, izteikt komplimentu referentam par struktūru, ko viņš ir izvēlējies, jo Jo tas uh, tiešām parādās iespējas, kas ļaus veidot politiku. Daži tādi nelieli punkti, ko es vēlētos minēt vispirms. Es domāju, ka ir tāda zinām liekulības eh, piedeva, tad, kad mēs runājam par energo resursiem, aizmirstot par atomenerģētiku. Es domāju, ka mēs visi uh, izmantojam šo enerģiju. Un visās Eiropas valstīs ir kaut kāda tāda noklusēta vienošanās par to, ka mēs par šo jautājumu nerunāsim. Protams, tas ir svarīgs jautājums, kas jārisina nākotnē. Un uh, energoresursu problēma uh, ir daudzās valstīs, un starp citu, uh, viena trešā daļa uh, elektroenerģijas manā valstī tiek iegūta no vienas atomelektrostācijas. Mums ir jārisina šis jautājums, par to ir jārunā uh, pavisam konkrēti. Nākošais jautājums ko es vēlējos uzdot. Es gribēju, es domāju, ka vajadzētu likt lielāku uzsvaru uz ūdens problēmu, uz ūdens trūkumu problēmu. Protams, ka mēs varam runāt par to, kur atrast zemi, kaut kādas izēvielas. vielas un varbūt izmantot kādas jaunas vai aizvietot kaut ko ar kaut ko, taču ūdens ir ūdens. Un, un par to nav nekādu šaubu, un tāpēc ūdens trūkums ir liela problēma. Un Āfrikā daudzās vietās, un arī daļā Āzijas tā ir problēma jau šodien. Un tāpēc ir vērts eh, pievērsties vēl, vēl un vēl ūdens problēmai. Paldies, Hübners kundze, paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad es domāju par to, kāpēc mums ir vajadzīga izaugsme, ņemot vērā klimata pārmaiņas, viena no tām ir saistīta ar faktu, ka visi vēlamies labāku dzīves kvalitāti ne tikai sev, bet arī saviem bērniem Un otrkārt, mums ir jāsagatavo sevi mm, tīri globāli, lai mēs pilnībā iesaistītos globālajā ekonomikā, globālajos tirgos. Un tuvākajos gados radīsies vairāk miljārdi jaunu patērētāju. Bet man liekas, ka kaut kā fundamentāli pietrūkst šajā diskusijā, un proti, mums ir jāņem vērā tas fakts, ka klimata pārmaiņu ietekme Eiropā ir asimetriska teritoriāli, jo klimatu respektējoša izaugsme nenotiks tad, ja tajā neiesaistīsies vietējās un reģionālās pašvaldības. Un Es domāju, ka mēs zaudēsim cīņu pret klimatu pārmaiņām, ja tajā neiesaistīsies mūsu pilsētas. Un nedrīkst eh, aizmirst par šiem jautājumiem, tā kā mēs runājam par mm, piekrastes eroziju, par sausumu, par plūdiem un tā tālāk un tā tālāk. Mm, tas viss ir svarīgi, bet visas rūpniecības nozares. Uh, um, cieši zaudējumus, tāpēc, ka ir pieaugušas uh, izmešu cenas, un ņemot vērā šo asimetriju, ietekmi, klimata pārmaiņu ietekmes asimetriju, un kā arī to, ka nav vienāda kapacitāte reaģēt uz šīm izmaiņām. Uh, tad tas viss izraisa izaugsmas potenciāla atšķirības un attīstības iespēju Mm, atšķirības. Un mēs arī zinām, ka pašvaldību atbildība arī ir atšķirīga dažādās valstīs atkarībā no politiskās sistēmas, bet visur, kur jūs aplūkojat valsts sektoru struktūru, tad izvēle praktiski pašvaldības lēmumi var izraisīt kā negatīvu, tā pozitīvu ietekmi uz vidi, piemēram, attieksmi pret apkuri, pret, pret mājokļu sagatavošanu apkuras sezonām, zemes izmantošanas plānošana urbānā un ārpus pilsētu transporta tīkla attīstīšana un tā tālāk. Tā tad ir šīs te nacionālās stratēģijas, Eiropas un, un, un uh, pasaules stratēģijas varbūt, bet lielākā nozīme ir vietējiem līmenim tam, kas notiek vietā, uz vietām. Uh, ja mēs runājam par klimatu pārmaiņu avotiem ja mums eh, vietējos budžetos neparādīsies, teiksim, mūsu šo vidas politikas, vidas politikas realizācija neparādīsies tam līdzekļi, tad tas viss nebūs efektīvi. Paldies, Somisk runāšu. Par šo ziņojumu tas eh, vēl tiks vētīts. Un viens no kritērijiem, pēc kā tas tiks vētīts, būs, eh, cik tajā tiešām ir nākotnes potenciāls, cik tas spēj paredzēt eh, nākamās, varbūt, krīzes, kas mūs vēl varētu gaidīt. Kolēģis Hekmarks teica, ka zemes platības lauksaimnieciska ražošanai tomēr ir vēl uh, tā jau ir, bet tomēr mums jājautā, kāpēc eh, barā, eh, ga, eh, bagātās ārābalsts Krievijā pērk zemes platību, kāpēc Somi pērk Krievijā zemes platību. Atbildi ir šāda. Zeme tomēr arī ir spekulācija objekts, un uh, tas pat var izraisīt uh, atkal tādu cenu burbuli, Un ja mēs mm, tā tad mēģinām paredzēt, prognozēt, kādas varētu būt nākotnes krīzes, nu, tas mm, tam derētu pievērst uzmanību šādam aspektam, un to arī tekstā vajadzētu atspoguļot. Kas attiec uz zaļās ekonomikas dimensiju, tas ir arī svarīgs moments, bet mēs nevaram tā ērti uh, vienkārši ar ierasto pieeju šeit uh, strādāt, bet mums ir jārēķinās arī ar to, ka pirms 20 gadiem eh, papīra rūpniecība kļuva par augstu tehnoloģijas rūpniecību, un mm, tas izmainīja situāciju kardināli, piemēram. Šajā uh, ziņojumā vajadzētu atspūgļot arī to, kā rūpniecību varētu ietekmēt zaļā tautsemniecība. Tātad inteliģentāka enerģētikas politika, inteliģentāka uh, transporta līdzekļu ražošanas uh, joma. Mums ir vajadzīgas vīzijas šajā ziņojumā. Īslandes vulkāna, vulkāna izvirdums bija uh, ar katastrofālu ietekmi, un tas mums parādīja daudz ko, un es domāju, ka mums ir atkal jābūt ar atvērtām prātiem, piemēram, attiecībā uz to, ka sliežu ceļu attīstību būtu jāveicina, bet baidos, ka notiek taisni pretējais. Daudz ir ieslīguši parādos valstis, un naudas nav, un tagad mēs skatāmies, kur ietaupīt, nu ietaupīsim uz dzelzceļu. Tā tad zaļās tautsēmniecības vīzija. Nu, tas ir labi, bet to vajag mazliet konkretizēt. Un tekstā arī atspoguļot. Nākamais runātājs. Šī diskusija ir ļoti izšķiroša nozīme attiecībā uz to, vai mēs sasniegsim krīzes komitejas mērķi sastādīt ziņojumu, kurā e, dziļās krīzes cēloņi tiešām tiek risināti. Ja mums izdosies pārvarēt tradicionālo plaisu, eh, ko mēs redzam eh, komitejās, kas nodarbojas likumdošanu, kur ir, eh, tā sakot, biznesa intereses un mūsu planētas intereses, un ja mums izdosies izveidot tiltu starp šīm interesēm, tad mums ir laba iespēja vēl ņemot vērā arī sociālo aspektu, panākt plašu konsensu starp dažādām parlamentā pārstāvētām grupām. Uz to mums būtu jātiec, tas būtu svarīgi. Un uh, daži iepriekšējie runātāji šeit pieminēja punkts, pa kuriem es gribētu izteikties Hekmār kungs. Man šķiet ļoti svarīgi norādīt jums uz to, ka 30 gadu apakaļ eh, šādu ziņojumu neviens zaļais nebūtu varējis sarakstīt. Tā secinājuma, tā pieņēmuma ļoti atšķirās no zaļās kustības tradicionālajiem pozīcijām. Kāpēc es to gribētu uzsvērt? Tādēļ, ka zināmā mērā tie, tie risinājumi, ko ziņojums pierāda, Eh, piedāvā vidas problēmu risināšanai, eh, ir tādi, ka tirgiem ir liela loma šo problēmu risināšanai. Un, tātad, vai, un, vai biznesam. Un tātad izaugsmē ir tāda kā pseidoreliģioza mm, eh, loma ziļā kustībā senāk Zaļiem bija tradicionāli sacīt, mēs negribam izaugsmu, bet eh, tā nav jāskat šie jautājumi. Labi, IKP nav labs rādītājs, lai tāda reāla izaugsma patiesībā mērītu, Eh, cenšamies šajā ziņojumā izstrādāt priekšlikumu, kas pēc mūsu domām saskan ar mūsu skaidri izvirzīto mērķi aizsargāt planētu. Un tai pašā laikā tas varētu būt pieņemams arī tradicionāli netik zaļai nostājai. Un šeit ir tās uh, galvenās debatas. Tādēļ es aicinātu ja mēs uh, sākam apšaubīt IKP pieaugumu kā galveno mērķi, tad mums vajadzētu arī padomāt par to, vai mēs varētu vienoties par šādu nostāju, ka tas nav pašmērķis, bet ka labklājības uh, rādītājs nav tas pats, kas IKP, bet tai pašā laikā ir jānosaka, uh, skaidri ierobežojumi planētas resursu izmantošanai. Un kāds ir uh, potenciālais zaļās ekonomikas apjoms? Un tad vēl viens svarīgs jautājums, ja mēs gribam pārvarēt plaisas, kas varētu rasties. Ir dažas interpretācijas par zaļo ekonomiku kā tādu. Mums arī ir og, og ogļu spēkstacijas, uh, kodolspēkstacijas, transports, kas piesārņo vidi, tad ir uh, gaļas ražošana un tā tālāk. Un tad visam tam mēs pievienojam kaut kādu nelielu pielikumu, kaut ko, teiksim, uh, za zaļajiem, priekšveģetāriešiem, kaut kādas jaukas uzņēmumas un tādu Eh, saprātīgu ķīmisko rūpniecību, vēl viens izaugsmas potenciāls. Ar šādu pieju mēs nevaram panākt konverģenci, jo vecās rūpniecības formas turpinās iznīcināt planētu. Tādu pieju mēs nevēlamies. Mēs vēlamies, lai šīs vē, eh, vecās destruktīvās rūpniecības un patēriņa formas aizstātu uh, jauns patēriņa veids, kas respektētu planētu un tai pašā sag laikā saglabātu cilvēku labklājības līmeni. Un tas būtu pats saskaņojams ar IKP un nodarbinātības pieaugumu. Uz šādu pamatu mēs varētu vienoties. Un pēdējais īsumā. Daži varbūt teica, ka Romas klubs kļūdījās Eh, eh, jo tur bija šī hipotēze par to, ka resursi pietrūks. Eh, labi, pieļauju, ka jums ir taisnība. Cilvēku izgudrotāja gars vienmēr varbūt arī atradīs, ar ko aizvietot tos resursus, kuri aptrūkstās, bet patiesībā droši nevaram būt vai mēs tiešām atradīsim veidus, kā efektīvi aizvietot resursus, kur aptrūksies vai neatradīsim. Mēs redzam, uh, to novērojot cenas, ka dažos tirgos rodas problēmas, tā būs ekonomiska problēma. Arī Eiropas centrālā banka jau to atzīst, daudzas uh, tātad tradicionāls vai, vai tādas uh, institūcijas arī to atzīst, ka ir šī problēma ar resursu aptrūkšanos. Un ir tāds liels risks E, ja mums galveniem resursiem nav ar ko viņus aizstāt, ja mēs esam ekonomisti, ja mēs gribam būt piesardzīgi, konservatīvi plānot, tad mums ir efektīvi jāizmanto resursi, kas ir mūsu rīcībā, jākļūst efektīvākiem. Tātad aicina debatēs domāt par to, ka mums ir jāņem nopietnāk šo jautājumu, kā mēs varam veidot tiltus starp šīm eh, vecajām ierastajām ideoloģijām. Pretējā gadījumā būs ļoti sarežģīti eh, nonākt pie kāda eh, rezultāta, pa ko šis, šī komiteja varētu teikt, mēs esam kaut ko tiešām panākuši. Paldies tagad, Hontis kungs. Paldies, priekšsēdi. Mm, mums jāpasakās referentam par nopietno darbu. Un te ir divi punkti, kur es gribētu viņam izteikt atbalstu. Prot, ka esošā krīze nav tikai ekonomiska un finansiāla krīze, bet arī vides, arī enerģētikas, arī pārtiks resursu krīze. Lūk, tāda plašāka pieeja Un arī tas viss ir jāpatur prātā, domājot par krīzes pārvarēšanu. Otrakārt, referents mums atgādināja, ka izaugsme eh, nav eh, vienlīdzīga ar eh, IKP pieaugumu, bet kā bieži šeit ir arī tāda aspekti, kas nemaz statistik, statistiski nav mērami. Dažreiz mums statistika uh, uh, liek domāt, ka uh, iet ar vien labāk, bet uh, patiesībā cilvēkiem neiet labāk. To mēs redzam, piemēram, Grieķijā. Un tas arī viss ir ziņojumi pateikts, un es to gribētu arī uzteikt. Bet tā tad veidojas tāda nevienāda aina. Uh, ir arī viens priekšlikums par kodolenerģiju, ka tā būtu vairāk eh, atkal jāsāk veicināt eh, pēc Černobiļas un citiem notikumiem likās, ka eh, tā piedara pagātnē, bet tagad atkal tas parādas kā it kā tāds viegls, videi draudzīgs enerģijas veids. Es domāju, ka tie ir kļūdaini pieņēmumi. Mm, līdzīgi kā, ja mēs sacītu, ka mums ir uh, pārtikas apgādes problēma, nu tad sāksim ģenētiski modificēto pārtiku izmantot, vai arī mums ir enerģētikas problēma, nu tad atkal kodolspēks cīs nevar piekrist tam. Svarīgi ir uh, tomēr uh, netik naivi skatīties uz šiem jautājumiem, bet mazliet plašāk uh, tos apskatīt. Un referents to arī centies darīt, par to es viņu gribētu uzteikt. Tagad vēl par diviem konkrētiem jautājumiem ziņojumā, ar to arī pabeigšu savu runu. Pirmkārt par emisiju tirdzniecības schēmu ETS. Te ir daudz neatbildētu jautājumu, vai šī sistēma ir efektīva, vai tā darbojas. Mums ir jājautā tiešām tas. tā vietā, lai šeit uh, politiski kaut ko censtos ierobežot attiecībā uz piesārņojumu, mēs esam radījuši tātad jaunu tirgu. Bet kas te notiek? Patiesībā vienkārši spekulācijas citā līmenī. Vēl viens lauciņš spekulācijām. Nu, es tomēr gribu apšaubīt, vai mēs ar to, uh, vai mums izdosies ar to piesārņojumu mazināt. Referents kritizē ETS sistēmu, tomēr principā to akceptējot, ka uh, ir notikusi šāda komercializācija. Nu, varbūt referents varētu tomēr paskaidrot, kāpēc viņš tā to pieņem. Un tad par uh, finansējumu. Kā panākt to, ka uzņēmumi ievieš jaunas tehnoloģijas, Mēs eh, mēģinam to darīt ar struktūru fondiem, ar valsts budžeta atbalstu, bet kāpēc gan nelikt maksāt eh, piesārņojušiem uzņēmumiem, kas izmanto savus monopols? Paldies tagad Tomasam manam vārds. Paldies priekšsēd kolēģim Gigoldam un citiem. Noteikti jāsaka, ka vides jautājumu vairs nav tikai zaļo monopols, citas dalībvalsts, citu politiķu, citas politiskās partijas. Uh, par laimi arī tagad ļoti nopietni ņem šos jautājumus. Bija svarīgi, ka mēs, mums bija zaļie kādu laiku, mums arī bijušas koalīcijas zaļie, arī to es uh, domāju, ka tas bija vajadzīgs, bet tātad šī atbildība, šī ilgspējīgā domāšana, uh, uh, es domāju, to jau diezgan daudz tagad mēs esam sapratuši un. Uh, Eh, varbūt drīzāk mūsu viedokļi atšķirās attiecībā uz to, ko mēs sakam, kas ir paveicams šodien un kas vēlāk. Ja mēs runājam par konkrētiem laika grafikiem, tagad mazliet atkāpjoties no ideoloģiskām debatēm, nu katrā ziņā ziņas, es domāju, ir rosinošs, bet nebūs galvenais. E, finanšu, ekonomiskās un sociālā krīze Iepriekšējais runātājs jau runāja par to, ka mums ir arī pārtiks uh, ražošana trīcā, mums ir uh, transportā nopietnas problēmas, tad ir izglītība, tā it kā nav Eiropas kompetence, bet tas viss uh, ar visu kaut kā ir saistīts. Nu, nē, tas būs par plašu. Mums vajadzētu tomēr koncentrēties uz kaut ko galveno. Pervanšē Berešai nebūs viegli šis darbs, jo mums vajag panākt konkrētu rezultātu šo ziņojumu, bet atzīstu, ka ir pareizs doma šeit arī tātad, ka mums ir jārod risinājumi, kā finansēt Eiropas uh, enerģijas tīklu. Ettingers ir devis labus priekšlikumus. Uh, es domāju, ka viņš uh, kā komisārs aktīvi strādās pie šiem jautājumiem. Un tad, uh, es domāju, mums ir jārod arī finansējums uh, klimata izmaiņu problēmu risināšanai. Bija labi, ka bijusi uh, patreizējā Eh, kanclerieni, kas ir bijusi Vācijas vidas ministra, ir daudz ko panākusi mūsu valstī, eh, un mēs domāju, ka sasniegsim 20, 2020. gadu mērķi. Bet eh, pareizi, ka katrai dalību valstī arī sava atbildība, un tā tā jānes nevar visu Eiropas līmeni atrisināt. Mēs visi iegūsim no efektīviem vīdes eh, pasākumiem, jo mums ir arī eh, daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs šīs vīdes tehnoloģijas ļoti augstā attīstīts, eh, tās dod ieguldījumu mūsu tautsaimniecībai, tas ir pozitīvi. Referents arī um, runāja tātad par uh, CO2 nodevu. Uh, nu, ja mēs e, e, tādu ieviešam, nu tad vismaz ne lai aizpildītu e, budžeta iztrūkums, bet konkrētai jomai kaut ko palīdzētu. Jūs arī pieminējat Eiropas globalizācijas fondu. Es priecājos, ka tas ir izveidots tagad, kas dod iespēju darba devējiem, kurus ir skārusi dabas darba, bezdarba problēma, finansēt darbinieku apmācību apmācību, eh, eh, šeit es tādu pozitīvāku pieeju finansētu, nevis tādu ar sodiem un aizliegumiem un eh, tikai šo zaļo pieeju. Tātad nodarbinātības komitejā mēs šīs diskusijas arī viss esam tīri labi iepazinuši. Es priecātos, ja mēs varētu gal galā pateikt, ka Eiropa ir ne ar skaistiem vārdiem paudzuvies ar konkrētiem datiem, tātad es domāju, ka uh, Eh, ir jāizceļ eh, kaut kādi konkrēti virzieni, nevis tikai tā vispārīgi, un tas būs pervanšs uzdevums. Eh, nu, tad varbūt dosim galavārdu referentam īs galvārds, ja? Aikolt. Paldies priekšsēd, paldies visiem kolēģiem, kas dev pienesums šajā eh, debatē. Sākšu ar to, ka es eh, šeit negribu uh, apgalvot, uh, ka es esmu vienīgais, kas zaļo uh, ideju šeit uh, pārstāv. Šis nav uh, Romas kluba ziņojums. Nē, pavisam savādāk. Tomēr paskatieties uz šo. Te ir daudz runa par inovācijām, tirgus orientāciju, daudz jaunām lietām, un es domāju, tas mm, ir jauns pieejams, kā jau kolēģis Gigolds teica. Uh, Mēs tātad uh, eh, veidojam jauns koalīcijas, pie tā strādājam uh, un raugamies uz nākotni. Labi, protams, es esmu no zaļās partijas, bet nu, tā nu tas ir, jā, labi, bet šis nav tāds tikai zaļo dokuments, nē. Mēs raugamies uz tautsēmniecības nākotnes uh, iespējām uh, un kā rast uh, kopīgu izpratni par šiem jautājumiem, lai rastu kompromisu. Uh, Daži no jums bija pārsteigti, ka šīs dokumentas bija tik zaļš, nu atvainojiet, nu, tāds vienkāršais esmu, ko lai es citu saku. Eh, mazliet atgriezīšos pie šīs debats par eh, Romas eh, klubu. 2001. gadā Romas kluba ziņojuma autors pārskatīja savus tās E, e, reiz pieņems, un attiecībā uz enerģētiku viņš nonāca pie secinājuma, ka e, tas, ko viņš toreiz bija sacījis par enerģētiku, bija viss pareizi. Palasiet šo 2001. gadu ziņiem. Labi, bija arī jautājumi, kuros viņi kļūdās, bet attiecībā uz enerģētiku viss bija diezgan pareizi, ko viņi bija sacījuši. Tātad, jā, protams, jūs varat piesaukt Romas klubu visā arguments veidojot, bet uh, Varbūt labāk būtu eh, tad arī piesardzīgi paskatīties, kas tad īsti ir noticis ar šiem Romas klubu zīmēm un daudz kas tomēr ir bijis diezgan precīzi. Eh, tad eh, par šo laika grafiku, ko, kad mēs varētu paspēt, pilnīgi piekrīt, par to jādomā, bet ja mēs tikai tirgus ziņā atstāsim šos jautājumus, kā izstrādāt jauns ilgspējīgs zaļas ekonomikas, vienalga, kā mēs tās sauksim, efektīvs Problēma ir tāda, ka parasti tirgu pārāk lēni eh, reaģē. Jā, būs eh, inovācijas ceni eh, un tā tālāk, tad inovācijas daudz ko spēj risināt, bet vai tas notiks laicīgi, nevienmēr es teiktu. Un tāpēc mums arī ir politiķa rīcība vajadzīga, lai iekustinātu, stimulētu šos procesus. Eh, ja viss tikai atstāsim cenu uh, regulēšanas ziņā, nu tad, eh, tad mēs varam ieskriet arī sienā, un uh, tur taču vajadzētu rīkoties saulēcīgi, lai tas nenotiktu. Tāpēc arī es rakstīšu šo ziņojumu, lai mēs saulēcīgi spērtu tos soļus, kas nepieciešami. Tad par lauksaimnieciski apstrādājumās zemes jautājumu. Uh, par to varētu daudz eh, runāt, bet eh, par laimi es par to esmu papētījis mazliet pirms es kļuvu par deputātu. Runājot par lauksaimniecību, šobrīd 40% eh, zemes izmantošanas ir lauksaimnieciski izmantošana, 20% nevar izmantot lauksaimniecības, runājot par tūkstnešiem, tundru, mūžīgo sniegu, 30% ir mēži. Tātad apskatoties, cik daudz zemes ir pieejams brīvs platības, nemaz tik daudz nav. Mums ir produktivitāte obligāti jāuzlabo, bet kā mēs to panāksim? E, nav jau vēl tikai. Ir šādi gadījumi tagad, e, kad turīgākas valsts iegādājas zemes platības e, attīstības valstīs, kāpēc? Jo viņi apzinās, ka zemes platības pietrūks, tāpēc viņi arī mēģina iegūt šīs zemes platības savā īpašumā. Uh, Un e, tātad, kā mēs paaugstināsim produktivitāti, akal te ir runa par jaunājumiem, tehnoloģiskiem in, inovācijām, bet ja mēs to darīsim tikai ar, uh, uh, ar šiem uh, mēslojumiem, tad, tad akal tas problēma īstenībā nerisinā, nerisinās, jo mākslīgais mēslojums tiek iegūts no naftas un tam līdzīgi. Tātad, Ja jūs jautājat man, ka, kā jūs varat būt tik pārliecināts, ka zaļā ekonomikai pieder nākotne, labi, varam to nosaukt savātāk, bet uh, es domāju, ka runa ir par to, ka resursi efektīvākajai ekonomikai pieder nākotne, par to strīdēties nevar. Ķīna ir uh, saules enerģijā pasaules līderis, uh, vēja enerģijā nākošgad viņi būs uh, pasaules globālais līderis, tātad viņi investē jau šajā jomā. Uh, un es jautāju, vai mēs gribam sekot viņiem, vai mēs gribam būt uh, līderi līderi, mēs zinām uh, flagmaņu. Es esmu diezgan drošs, ka jauna ekonomika būs. Jautājums ir tikai, vai mēs būsim viena no tiem, kas to ieviesīs, vai mēs tikai iesim Ķīnas un ASV pēdās. Un tad uh, šeit bija runa par to, ka vajadzētu konkrētus uh, rokām taustāmus piemērus, bet nu, problēma tāda, ka septiņas lapus bija manā rīcībā. Tātad ražotāji arī prasa to, tas ir skaidrs, jā, viņi saka, dodiet mums skaidri prognozējam uh, politiku, tad mēs zināsim, kur ieguldīt savus līdzekļus, uh, kādā virzienā strādāt, bet politiķi, lūdzu, uh, ļaujiet mums saprast, kādā virzienā politika attīstīsies, un uz to arī mums vajadzētu tietīties. Uh, septiņas lapus, nu, tāds ierobežojums man bija, cik es varēju tajos pateikt, to es izdarīju. Paldies tomēr visiem par ieguldījumu debatēs. Ceru, ka mēs kopīgi varēsim virzīties uz priekšu. Un tas nav tikai kaut kāds zaļo hobijs, bet tā ir mūsu visnākotne, pa ko mēs runājam. Paldies, saka priekšsēdis, līdz ar to pirmais punkts eh, tad arī būtu noslēgts, un tad uzreiz ķermies pie septītā darba dokumentu par globālo pārvaldību, startautisko monetāro politiku un globālās nelīdzsvarotības ne pārvarēšanu, tā skaitā jautājums par nodokļu uh, oāzēm vai paradīzēm, un Keis Winburn ir dokumenta autora, aicināsim viņai sniegt ievadu šajā debatē. Thank you, Mr. Chairman, and many of you have probably gathered. Paldies, uh, priekšsēdētāji, jūs droši vien būsiet sapradīs, bū, sapratuši, ka tāpat kā citiem kolēģiem man grūti iekļauties septiņās lapusēs tik, par tik plašu tematu. Par katru no tematiem varētu uzrakstīt grāmatu. Bet uh, Eh, ir arī pieejams, eh, pieejama garā versija, kādu jūs interesē, varat no manis saņemt eh, eksemplāru. Par pašreizējo finanšu krīzi, globālo līdzsvaru trūkumu un monetāro politiku. Protams, mēs nevaram teikt, ka tikai šīs trīs jomas ir radījušas kredīt krīzi, ir arī citi nelīdzsvarotības faktori devuši savu ieguldījumu. Piemēram, fiskālā politika dažās valstīs, banku prēmijas, redi, reitinga aģentūras un pārāk liela paļaušanās uz matemātiskiem modeļiem. Un uh, Protams, to visu būtu grūti uh, tā analizēt pirms krīzes. Jāsaka, šeit ir asimetrija un visu šo faktoru uh, kopdarbība, kas ir novedus pie sistēmas krīzes pēdējo gadu laikā. Šo krīzi var uzskatīt par pirmo globalizācijas krīzi, uh, Uh, saistībā ar cēloņiem un arī ietekmi. Tas būtu jāskatās uh, vēsturiskā skatījumā. 95. gadā Ķīna iestājās Pasaules tirzniecības organizācijā, un kopš tā laika uh, Ķīnas tirzniecības pārpalikums ir pieaudzis līdz šai krīzei. Tāpat daudzās uh, valstīs vienīgais uh, inflācijas apkarošanas līdzeklis tika aprēķināts pēc pā, uh, preču un pakalpojumu uh, groza šajās valstīs. Tāpat uh, tika izmantoti monetārie agregāti, kas veicināja kreditēšanas pieaugumu. Visi šie faktori ir rosinājuši krīzi. 97. gadā bija eh, Āzijas eh, krīze, 98. gadā kapitāla tirgu krīze, tām vajadzēja būt brīdinājumu signāliem par to, eh, ka tuvojas cita krīze, tika izmantoti sindicētie kredīti un uh, citas, eh, citi līdzīgi elementi šajos tirgos eh, ir līdzīgi tam, kas radīja pašreizējo krīzi. Atsevišķās valstīs, tīpaši Grieķijā, Spānijā, Itālijā un Irijā, ir bijuši zemi kredītu procenti, bet tās ir tās valstis Eirozonā, ko šobrīd finanšu eh, krīzes kar vissmagāk, jo ir nelīdzvarotas šo valstu ekonomikas. Bet ja mēs paskatāmies globālā mērogā uz nelīdzsvarību, tad mums ir jādefinē, ko mēs uh, šajā ziņojumā saprotam ar nelīdzsvarotību. To var uzskatīt par uh, nevēlamu novirzi no, ne, no vēlamā līdzsvara, bet mums ir jānošķir, kurš līdzsvar trūkums ir labdabīgs un kurš uh, līdzsvar trūkums ir bīstams. Protams, visos tirgos uh, trūkst, ir zināma nelīdzsvarotība, bet uh, dažreiz to ietekme ir pārējoša, un uh, šī ietekme tiek aprēķināta pēc uh, matemātiskiem riska modeļiem. Piemēram, apvienotā karaliste tiek uzskatīts, pa, ka paļaujas pārāk uz, uz um, uh, finanšu kapitālu pakalpojumu tirgu, bet Ķīna savukārt pārāk paļaujas uz eksportu. Tāpat ir lieli budžeta deficīti un pārpalikumi, kas ir rosinājuši šo nelīdzsvarotību. Tas uh, ietekmē arī uh, atsevišķu valstu spēju reaģēt uz krīzi. Ķīnas uh, tirzniecības pārpalikums un ASV uh, tirzniecības deficīts un uh, līdzekļu uzklāš, uzkrāšanās uh, naftas eksportētāju valstīs uh, nevar uzskatīt par labdabīgiem, uh, ne, uh, labdabīgu nelīdzsvarotību. Tās ir veicinājušas krīzes rašanos, tāpat banku glābšanas pasākumi. Uh, ir uh, nepieciešams diversificēt šo nelīdzsvarotību Runājot par bankām, no 90. gadu beigām banku sektors strauji pieauga uh, un uh, to uzskatīja par nepieciešamu priekšnosacījumu globalizācijas procesam, lai nodrošinātu pakalpojumus arvien globālākai klientu bāzei. Un uh, tika piedāvāti pakalpojumi un produkti lielākiem klientiem ar labu kredītreitingu, samazinājās kapitāla izmaksas un līdz ar to uh, šie uh, tirgus dalībnieki kļuva arvien lielāki un lielāki, tika uzpirkti mazākie uzņēmumi, lai palielinātu akciju vērtību lielajiem uzņēmumiem, un tas viss noveda pie peļņas pieauguma un uh, arī ek tika eksponenciāli attīstīta kredītu derivātu joma. Visas finanšu institūcijas agresīvi uh, paplašinājās uh, kredītu derivātu uh, jomā. Uh, lai gan nevar uh, sagaidīt, ka visi šie matemātiskie modeļi būtu uh, detalizēti izprotami, es tomēr Uzskatu, ka uh, klientiem bija uh, jānodrošina informācija par šo uh, derivatīvu iespējamo risku un um, bilances vērtības izmantošanas risku. Bet šeit lielo dalībnieku risk bankas un uh, bilances bija tieši saistīti, un uh, tas bija arī viens no galvenajiem virzītājspēkiem krīzē. Līdzsvar trūkums starp Ķīnas pārpalikumu un uh, ASV tirzniecības deficītu arī ir cieši saistīti un izrādījās, ka šis līdzsvar, nelīdzvarotība ir uh, uh, nopietna problēma. Uh, ir, protams, pamatoti, ka invest, uzkrājumi tiek novirzīti perspektīvām izdevīgām investīcijām. Un pēdējo gadu laikā uzkrājumi tirzniecības pārpalikuma ziņā ir uzkrājušies Ķīnā un naftas eksportētāju valstīs. Un šī situācija tiek arī apzināta. Ķīna veicina eksporta pieaugumu uz iekšzemes patēriņa rēķina, tas tiek īstenots ar nodokļu politiku un valūtas maiņas kursa starpniecību. Un uh, še viss tiek. Uh, uh, uh, tiek teikts arī, ka Uh, Ķīnas vietējā valūta, tie, tās kurs ir mākslīgi pazemināts un tas ietekmē pasaules tirzniecības plūsmas. Uh, zem, zemu procentu ārvalstu uh, valūtā ņemtu kredītu apjomu palielināšanās arī apdraud līdzsvaru uh, un uh, uh, politika, ko uh, īsteno uh, Ķīnas valdība, mums varētu likties tāds akadēmiski mūsu izpratnē. Es vairs nevaru pieaugot uh, naftas cenām, arī uh, lieli uzkrājumi veidojas naftas eksportētāju valstīs, kur nav liela iekšējā patēriņa dolāru kā rezervas valūtu, protams, eh, arī tām eh, resursiem, kas tiek biržā tirgoti dolāros, eh, arī šīs cenas tiek ietekmētas. Un tas viss rada problemātiskas situācijas. Investīciju ieplūde, kuru finansē valdība un personiskie kreditētāji. Uh, Līdz ar to, piemēram, SV ir izveidojies rekorddeficīts. Valsts kāses eh, centieni finansēt eh, šo eh, parādu nerezultējās ar procentu likmu pieaugumu, bet drīzāk tas gan notika līdz ar drīzāk gan 6% likmes samazinājās tādēļ, ka milzīgos daudzumos ieplūda Ķīnas nauda. Uh, Uh, un ASV tirgus bija viens no likvidākai, likvidākajiem tirgiem pasaulē. Uh, taču uz risku orientēts investors ir tas, kas acīmredzot izvēlēsies tieši šādu tirgu. Un uh, dažādi nodokļu stimuli ir noveduši pie tā, kas notiek nekustamā īpašuma tirgū. Vai ir kāda globāla loma, eh, teiksim, nodokļiem krīzes izraisīšanā? Eh, arī parāda apkalpošana un iekšējā parāda apkalpošana eh, ir tik dziļa, ka tā neļauj pārfinansēt šo parādu, izmantot tikai iekšējos resursus. Un uh, nekustamā īpašuma atpakaļ uz izpirkšana būtībā noved pie e, ieņēmumu samazināšanas no attiecīgi katras akcijas. Un proporcionāli, lai pirktu atpakaļ akcijas, faktiski veido šo e, finanšu buferi, veidojot salīdzinoši lētu parādu. Bet tas viss ir novēdz pie situācijas, kas ir vērojama privātajā e, vērtspapīra tirgū. Un mums ir jādomā arī par asimetriju, ne tikai par eh, šiem te drošības tīkliem. Un es domāju, ka nodokļiem, nodokļu politikai neapšaubām ir ietekme uz krīzi. Bet kas attiecas uz nodokļu paradīzēm, vai tās ir ietekmējušas krīzi? Esmu eh, diezgan ilgi pētījusi šo jautājumu attiecībā uz krīzi, un eh, tādu tieši saikni es šeit nesaskatu. Mēģināšu īsāk, jo man balss vairs netur. Ja mēs runājam par parādu domicilizāciju, šeit ir, eh, šajās nodokļu paradīzēs ir nodokļu neutralitāte. Un, eh, lai gan nodokļu pielā, eh, pienākumu šeit var atlikt, izmantojot nodokļu paradīzes, no nu, tā nevar pilnībā aiz, izvairīties, jo nodokļi ļoti daudzās valstīs ir domicilizēti. Uh, un tas līdz ar to neatrisina problēmu, bet arī neizrēsa krīzi. Uh, mona, monetārā politika. Tas ir ārkārtīgi svarīgi no globālā viedokļa. Daudzās valstīs uh, šie te griezti, kas ir noteikti, ir bijuši pārāk zēmi. Taču galvenā problēma ir efektīvi nodrošināt cenu stabilitāti. Ja mēs runājam par monetāro politiku, e, tad e, neelastīgās cenas, kuras arī nec rēģē uz monetāro vidi, tā lai politika neadekvīni nerēģētu uz izteikt nestabilu cenu, piemēram, enerģijas cenu īslaicīgām izmaiņām. Un reizēm Maiņas eh, kursa agregēšana eh, nevienmēr dod vēlamos eh, rezultātus. Tādēļ ir jāstrādā pie plašākiem monetārās politikas jautājumiem. Un visbeidzot, attiecībā uz pārvaldības jautājumiem. Es zinu, ka mums ir problēma attiecībā uz korporatīvo mm. pārvaldību, un tā ir arī mūsu dalībvalstīs eh, pašreizējo māstikas kritēriju ievērošanā, un tas faktiski parādījās jau pirms krīzes. Un arī ārpus biržas transakcijas, ko veic valdības un uzņēmumi, tās ir jāsamazina vai vispār no tām jāatsakās, ja vien tas ir iespējams. Uh, Eiropas Savienībā monetārā politika nav pietiekami precīzs instruments, jo īpaši globalizācijas atmodas laikā, lai risinātu tādas problēmas kā aktīvu burbuļu plīšana un finanšu sektora nelīdzsvarotība. Tomēr, ņemot vērā šo faktu destabilizējošo ietekmi, sekojošajā krīzē ir jānosaka jums, kurās visefektīvāk īstenot politiku attiecībā uz jaunām finanšu svārstībām. Minētās <clears throat> joms galvenokārt būs potenciāli kapitāla piesaists līdzekļais spēju bilancē. Un šī te dinamiskā uh, paredzēšana nevienmēr varēs pasargāt no eh, vai glābt no krīzes. Un, eh, diemžēl, krīzes situācijā nelīdzvarotība arvien vairāk ir padziļinājusies. Un uh, produkti un uh, dažādi uzņēmumi uh, bija spiesti samierināties ar situāciju, kāda radās finanšu sektorā. Drīzāk mums ir jārunā par principiem un uh, par to, kā ir jāsoda par nosacījumu neizpildi. Un tādi uzņēmumi, kas nepakļaujas nekādai regulācijai un turpina darboties Eiropas Savienībā, šādi uzņēmumi vienkārši ir jāslēdz un arī globāli ir jāmēģina eh, realizēt tieši šāda pati pieeja. Pašreizie politikas priekšlikumi, diemžēl, nepiedāvā pietiekošu uzraudzību finanšu institūcijām un regulātoriem, nepietiekam tiek izmantoti finanšu uh, modeļi. Taču ir pieejami jauni finansēšanas eh, kanāli, kas ir izrādījušies efektīvi krīzes laikā. Un šeit es vēlētos pārtraukt un uzklausīt arī pārējo e, komentāru. Šī ir ļoti sarežģīta joma, un tur viss ir savstarpēji saistīts. Un tāpēc es labprāt uzklausītu jūsu domas. Eh, Jā, pieci kolēģi ir pieteikušies Es viņus pier, eh, nosaukšu. Dann hat Olle Schmidt das Wort, Kollege Sanchez Pesedo, Kollegin Alvarez und Herr Engel. Okay, also als erstes Pervanche. Tātad pirmā būs Pervanche. Merci, Uh, paldies! Jāsaka, man tiešām ļoti uh, iespaidoja Keijas Svinbornas analīzes augstā kvalitāte, jo viņi tiešām kā liela eksperta un ļoti izsmeļoši ir šos jautājumus izvērtējusi, un es gribu teikt, ir jau punkti, kas uh, ir noteikti jāiekļauj mūsu uh, analīzē un ziņojumā. Jūs pareizi norādījāt, ka e, līdztekus e, globālai nelīdzsvarotībai uh, ir vēl, vēl citi elementi jāplūko arī. Es domāju, ka ir jā, svarīgs elements ir pieprasījums Eiropas Savienības iekšējā tirgu. Arī tas ir jāiekļauj. Jūs norādījāt, ka ir gan uh, labvēlīga, gan nelabvēlīga nelīdzsvarotība, un kad uh, mēs par, runājam par nelīdzsvarotību, tad katram uzreiz nāk prātā uh, Ķīna un ASV, un ko mēs redzam šajā gadījumā. Uh, Tātad, ja šīs uh, pāris ir ļāvis Ķīnai attīstīties un izkļūt no nabadzības, neviens nevar apstrīdēt to, ka bija nepieciešams tāds tektoniskais satricinājums, uh, kā, kas nostādīja lietas citā stāvoklī, ka Ķīna guva labumu no nabadzības tirgus uh, mehānismiem, bet pēc tam mēs uh, pamanām, ka šeit ir arī negatīva ietekme iespējām. Palasīsim uh, SVF ziņojumu un um, Eraba ziņojumu. Šeit uh, ir runa par riskiem, un jūs arī šos mehānismus uh, minat. Un, un Pols eh, Šorjons, ko mēs uzklausījāmies, protams, ASV bija pirmie, kas mēģināja finansēt savu parādu Ķīnā. Tas nozīmē, ka Ķīnā ir tāds liels potenciāls, viņiem ir ilgtermiņa perspektīva un viņi apzinās savu spēju nākotnē pārspēt ek ekonomiskā jomā ASV Un ja Ķīnas ietekme pieaug pārāk strauji, tad varētu būt konflikts ar ASV, un viņi vēlējās no tās izv izvairīties, un tādējādi viņi tieši ir sastaistījuši savas intereses ar ASV, un uh, to izdarījuši pērkot ASV uh, obligācijas bet tā kā pastiprinās šīs globālais līdzsvars trūkums, tad mehānismi, kas darbojas pasaules mērogā, mm, nav savā attīstībā sekojuši uh, šai attīstībai. Um, SVF ir uh, arī iesaistījušies um, apvienotās karalistas ekonomikas klāpšanā 76. gadā un bet uh, pašreizējā situācija liecina par to, ka šādu krīzi ne, neviens neprognozēja, un tas liecina par to, ka mehānismi, kas ir izveidot pēc otrā pasaules kara, vairs nespēja sekot modernās ekonomikas attīstībai. Jūs uh, teicāt par ekonomiskiem, tas, ko jūs teicāt par ekonomiskiem matemātiskiem modeļiem, ir uh, ļoti svarīgi. Un eksperti un uh, tā nu sanāk, ka tie ir Francijas eksperti, ir šo jautājumu analizējuši, un no, no viņu secinājumiem pāris lietas mani, var teikt, satrieca. Kad uh, 1933. gadā e, ASV modelis uh, tika mainīts pārējot no akt, pašreizējās aktuālās vērtības uz vērti, uh, vēsturisko vērtību. Es šeit uh, detaļās neiedziļināšos, es jums runā, stāstu tikai par galvenām līnijām. 19. gadsimta beigās matemātiķi uzskatīja, ka varbūtību sadalījums ir tāds pats kā kļūdu sadalījums, un līdz ar to nav pamats ņemt vērā arī šo mm, nedrošības mm, jautājumu. Un tas viss mm, grozās ap patieso vērtību un pēc uh, lielās krīzes 20. Uh, gadu beigās matemātiķi atzīst, ka šī teorija nav pareiza, un ekonomisti uh, tam nepiekrīta ekonomisti turpināja izmantot to modeli, ko matemātiķi paši atzina par nepierādītu. Un tātad šīs uh, nedrošības ņemšana vērā grāmatvedības uzskaitē uh, ir, uh, ir tas jautājums, kas uh, skar uh, visu grāmatvedības uzskaitu sistēmu pašreizējā situācijā. Un mums šis jautājums būtu jāizvērtē, pie tā jāatgriežas, protams, ne jau deputāti to atrisinās, bet tomēr mums ir jāzina, kāda šī nejaušība ietekmē. Uh, patieso vērtību. Un uh, tas, ko jūs teicāt, ka Uh, ir arī uh, jāierobežo tāda nodokļu aplikšana sistēma, kas veicina uh, parādu pārlieku uzkrāšanos, arī tas ir atbalstām. Un kad mēs tiksimies un apspriedīsim šos jautājumus padziļināti, mēs uzskatām, es domāju, ka jārunā arī par to, ka ASV veiktās veselības aprūpas sistēmas reformas ir tikpat svarīgas, kā arī būtu Ķīnā pensiju sistēmas ieviešana, tas palīdzētu mazināt šo globālo nelīdzsvarotību. Un viens jautājums, kurā es jums nepiekrīstu, ir runa par uh, finanšu uh, nodokļu paradīzēm. Protams, bija mode, kad uh, rādīja ar pirkstu uz uh, Š, uz uh, reitinga aģentūrām, uz banku prēmijām, uz uh, nodokļu paradīzēm, bet šeit ir runa tāda, ka šīs uh, nodokļu parādīzes apgrūtina startautiskās monetārās sistēmas darbību, jo tur ir tiek slēpta nauda, kas uh, netiek pārdalīta valstīs, kurā šai naudai būtu jāatrodas, un tā, eh, tādējādi arī tiek veidoti uh, finanšu produkti, kurus nav iespējams kontrolēt un pēc tam šie produkti tiek izdalīti un pārdoti uh, investoriem. Un, uh, izņemot, un tādējādi rod, rada problēmas. Bet pārējie jūs priekšlikumi ir apsveicami un apbrīnojami. Paldies. Paldies, tev, Dola Šmits. Paldies, priekšsēd. Jā, es arī teiktu, ka ļoti interesants dokuments tā jau laikam vienmēr mums liekas, kad mēs savus domas at, atrodam atkal kādā dokumentā tikai labāk noformulēts. Mana interpretācija ir šāda. Kejas Svimbonas galvenais secinājums ir tāds, ka mums ir vajadzīga uh, lielāka sadarbība ne tikai Eiropā, bet globālā līmenī, un es piekrītu tam. Um, ka mums arī ir vajadzīga spēcīgāka Eiropas Savienība. Es ceru, ka pēc nākamās nedēļas uh, vēlēšanām ne tikai Keis Winborn, bet arī apvienotā karalists varētu e, pievienoties šiem spēkiem. Es domāju, kaut kur šajā dokumentā, kā arī Madame Beres pareizi norādīja, Mums ir jādiskutē, mums ir jārunā par to, ka tas, kas ir pēdējo 20, 30 gadu laikā, ir bijis ļoti pozitīvi. Pasaule, kas manā jaunībā e, manā jaunībā mēs lasījām kā skolēni Mao Cetungu, bet e, nav vairs šīs pasaules. Cilvēki vairs necieš bādu tā, kā tas reiz notika. Protams, ir daudz, pārāk daudz cilvēku, īpaši jau Āfrikā, kas joprojām cieši badu, bet ir tik daudz ieguvēju bijuši no šīs politikas, un mums tas ir jāatzīmē. Un tas ir, protams, globalizācijai pateicoties. Un es to skatu par ļoti nozīmīgu. Īpaši mūsdienās, kad daži saka, ka vajadzētu atgriezties pie lielāka nacionālismu. Uh, I, un ir pat Eiropas Savienībā tādas politiskas partijas, kas iegūst no šī, e, šīs noskaņas dažas īsas piebildes. Es domāju ļoti labi, ka Ķīna ir atkarīga no ASV un ASV ir atkarīga no Ķīnas. Bija paradoks iepriekšējais stāvoklis, ka ķīnieši atļāva e, ASV uzbrukt Irākai un maksāja par to, bet ASV patērētājiem, protams, tas uh, ši, šīs zemākās cenas, viņi daudz iegūši no tā, tad, tad abas puses ir iegūšas. Un interesanti, ka jūs pieminiet monetāro politiku un jūs nesauciet vārdā Greenspan kungu, bet es atceros 1999. gada Erkan komiteju un katreiz, kad Doizenberg kungs vai Trišē kungs uh, atnāca uz kādam uh, sanāksmēm, viņš saņem kritiku par savu politiku. Kāpēc jūs nemācieties no Greenspan kunga? Viņš ir tas gudrais vīrs. Un mēs viņam visu laiku spiedām virsū, nu labi, es pats nē, es biju kopā ar vāciešiem, bet ir labi to atcerēties, un tas nebija tik sen. Es pat šeit uh, zālē varu redzēt, nu labi, labi, varbūt tā neteiksim, bet tā tad ir, e, tomēr to jāatcerēties, jāatcerās. Un interesanti ir arī tas, ka jūs sacījāt, ka šīs monetārās politikas dēļ viņiem bija jārada kādi jauni finanšu instrumenti. Varbūt mēs to nevienmēr uh, apzināmies, kritizējot Trišē. Trišē un Doizenbergs uh, pirms viņa arī vienmēr sacīja, Nu, varbūt paskaidrojiet šos jaunos finanšu instrumentus. Nu, nu, nevaram paskaidrot. Pat ne centrālās bankas e, cilvēki to īsti nevarēja. Tā tad jūs redziet, ka visi vienmēr ir savstarpēji saistīts. Jūs jau to dariet, bet varbūt jūs varētu. Nu, es esmu tāds vienkārši domājušs cilvēks. Tātad šie sliktie aizņēmumi, kas bija šajā E, šajā slikto obligāciju tirgu, e, tātad, ja mēs tiekam, satiekamies e, slikto aizņēmumu tirgu, tātad slikto kredītu tirgu, bija tātad, kas tad bija tie, kas šo slikto kredītu tirgu veicināja. McCains bija viens no tiem, kas kritizēja šo praksu, patreizais prezidents laikam nē. Un interesanti ir arī tas, ka jūs pieminiet IMF dokumentu attiecībā uz inflāciju. Startautiskā valūtas fonda, tātad SF. Kāds teica, ka tas ir personīgs dokuments bijis vai kā, bet vai ar savu argumentāciju jūs domājat, ka tas tiešām būtu gudri? Es esmu no valsts, kas savu valūtu tik daudz reizes um, pa, pazeminājis tās vērtību. Mēs pat ne, neatceramies vairs, cik daudz reizes tas noticis, bet stabilitāte ir viens no stūrakmeņiem. Ja mēs šādi rīkojamies, es domāju, tas ir ļoti bīstami. Es nezinu, vai jūs to gribat pateikt bet SVF dokuments uh, uh, it kā norāda uz to, ka vajadzētu būt citām metodēm. Tad parāds loks. Viens no Maastrichts kriterijiem. Kā jums šķiet, tad mums vajadzētu individuāli uh, parādu uh, um, bilants katrai valstī, vai tas būtu gudri? Nu, nezinu, es ļoti tomēr šaubos. Tas arī ir viens no stūrakmeņiem ES procedūrā. Tas jums būtu tomēr jāpaskaidro plašāk, vismaz man. Bet beigšu ar tādu secinājumu. Diez vai mums man ir jāpiekrīt ECR sacītiem, bet daudzējādā ziņā es piekrītu viņiem. Varbūt viņi arī piekrīt manām domām. Sančis Priseida lūdzu. Paldies. Arī es gribētu referentei izteikt savus apsveikumu vārdus. Dokuments ir ļoti kvalitatīvs. Trīs piebildes. Organizācija, valūta politika un globālā nevienlīdzība. Tātad tautsaimniecības vadība. Tas ir veids, kā risināt problēmas. Un pēdējo dienu gaitā mēs redzējām, ka Eiropā doma Ekofins, centrālā banka, visi izteica Grieķijas valdības pasākumiem uzticību, kurus tās spērs, lai risinātu problēmas. Bet reitinga aģentūras mm, tomēr tam tā īsti netic. Ir problēmas ar kredītēšanu. Lielās institūcijas, valūtas fonds e, un citi vairs negrib piešķirt kredītus, un reitinga aģentūrām ir ļoti nozīmīga loma šajā visā e, sakarībā. Un mums jāuzdod šāds jautājums, vai institūcijas, kas ir orientētas uz peļņas gūšanu, kas varbūt pat nav neatkarīgas šo situācijas, mm, vai mēs varam pieļaut to, ka viņas tik ļoti ietekmē šo situāciju, jo reitings jau nav tikai viedoklis, un uh, par to vajadzētu padomāt gan globālās tautsēmniecības vadība, privātais, eh, publiskais sektors. Mēs tiecamies uz konkurētspēju, bet kā? Vai mēs mēģināsim izkonkurēt viņus ar eh, zemākām cenām, savus konkurents? Būsim piesardzīgi. Eh, tām ir arī savas izmaksas, un tad valūtas politika. Bretton Woods bija būtisks eh, notikums, divkārši vienošanās, eh, valūtas un ekonomiskā vienošanās, netika izveidot vienveidīga sistēma, bet eh, ir runa par valstu parādiem, šīs problēmas joprojām pastāv, bet Bretton Woods piesaistīja uh, valsts valodas dolāram. Ķīna patiesībā izdarīja to pašu, kā toreiz mēs izdarījām ar Bretton Woods. Viņi sako to pašu, tā pašam kursam, piesaistot valūtu pie dolāra kursa, un toreiz arī pie mums tas tā bija. Tātad mums ir jārada daudz pusīgs valūtu nolīgums Tātad mums būtu jādomā par to, kā mēs savu valūtas politiku varam arī vēl padziļināt un paplašināt. Reālā tautsemniecības izaugsme bija ļoti um, strauja, iespaidīga, bet tā radīja uh, būtisks, būtiski nelīdzsvaru, nevienlīdzību, un to mēs saskarāmies šodien. Uh, un no tā arī visi dabūnam ciest. Tā rezultātā um, um, tātad, uh, ja uh, investīcijas var palīdzēt atbalstītu reālo tautsemniecību ražošanu, tad tas arī būtu, uz tas, uz ko mums būtu jātiec. Eiropa mums ir e, ekonomikas un izaugsmas pakts, tas ir svarīgs. E, mēs krīzē konstatējām, ka valsts un privātās finanses ir savstarpēji tais, saistīts un krīzes laikā viss kļūst par valsts finansēm. Arī attiecībā uz izaugsmas un stabilitātes paktu mums ir jārisina šie jautājumi, ir jārod līdzsvars starp valsts un fin privātajām finansēm. Tātad mums ir vajadzīga vispārīga globālās tautsēmniecības vadība. Paldies, nākamā runātāja. Paldies. Eh, priekšsēd, paldies referents kundzei par ziņojumu. Es domāju, viņa ir paveikusi lielisku darbu. Eh, ziņojumā ir pieminētas svarīgas problēmas, kas dod pamat mūsu debatēm. Uh, Mums ir jādomā par e, inflācijas pieļaujamām robežām, piemēram, par e, ekonomisko vai tautsēmniecības attīstības modeļu nevienlīdzību, dažādībām. Un es gribēju galvenokārt par diviem punktiem runāt. Viens, ko referente pieminēja tikai tā garām ejot, bija finanšu transakciju uh, aplikšana ar nodokļiem. Mēs teicām, ka šī negatīvā praksa, kas ir kropļojas finanšu tīri, būtu jāierobežo. Tas par to vairāk kā runa bijusi. Un uh, referenti nonāk pie secinājuma, ka šāda nodokļa, šādiem nodokļiem vajadzētu mēģināt šādas negatīvas parādības kontrolēt. Eh, tiešām eh, tā varētu būt tāda tālredzīga eh, politika Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu attiecīgo ES institūciju neatkarību, objektivitāti. Nodokļu mērķis būtu uh, mazināt uh, nodarīto kaitējumu reālajai ekonomikai un uh, Eh, radīt labākus apstākļus nākotnēji. Otrakārt, ir svarīgi eh, ierobežot spekulāciju un īstermiņu transakciju skaitu un apjomu. Treškārt, svarīgi ir caurskatāmība, informācija, lai mēs varētu saprast, kā attīsts finanšu tirgu Tātad caurskatāmība vēlreiz. Un vēl jūs pieminējāt e, tādu svarīgu lietu - cīņa pret nodokļu paradīzēm. Pervāns jau par to runāja. Tas arī izkropļo um, globālo ainu. Mums samazinās nodokļu ienākumu valstīm Labi, diez vai tas bija krīzes pats cēlons, bet pret to arī jācīnās. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies priekšēd. Eh, eh, daudz reiz mēs runājam par, finan... Eh, par nodokļu pārdīzēm, dažreiz tās arī sauc par finanšu centriem. Tas man vislabāk patīk Keis Svinbans ziņojumā, bet varbūt tas saistīts ar to, ka es esmu luksemburgietis Tātad, pirmkārt, es pilnīgi piekrītu analīzēji par to, ka finanšu centri, bet jo īpaši nodokļu paradīzes, ka tām nebija nekāda sakara ar krīzes izcelšanos. Mēs varam runāt par finanšu centriem, par Ņujorku, Londonu, bet ne par Luksemburgu, starp citu. Par Angvila, Ņuve, eh, Mēnes salu, Gibraltāru tās ir eh, vietas, kur val, nauda ceļo, varbūt obligācijas, bet viņas netiek tur radītas un ar nekad nav tikuši tur radītas un netiks tur uh, radītas. Cēloņi bija citur, cēloņi bija tur, uh, kur, tādās valstīs, kur uh, kuras tika uzskatīts par labi regulētām, bet tagad mēs uzzinājām, cik tās īstenībā ir labi regulētas es guvu iespēju, ka ASV vismaz ir spējušas saglabāt mazliet deksmi, e, uzlabot e, likumdošanu, bet tas, ko mēs Eiropā darām, tas ir, nu, patiesībā pieminēšanas pat nav vērts. Mēs pat ne drusku nerisinām problēmas, kuras mums vajadzētu risināt. Un to mēs atkal redzam šajās dienās. Tā tad runa nav par labāku likumdošanu. Uh, kas novērsīs to, kas patreiz notiek Grieķijā, un rīt varētu notikt uh, Portugālē, un tad tas varētu arī Spānijā notikt. Un ja tas notiks Spānijai, tad tas notiks visā Eiropā, jo visā Eiropā nav resursu iet glābt Spāniju. Vairāk kā skaidrs, ka tas, kas pat pašlaik notiek, tad mēs visi nogrimsim, un nevis finanšu cinturu dēļ, nevis eh, nodokļu paradīžu dēļ, bet, un pat ne valsts parādē, bet spekulāciju dēļ. Un tāpēc, ka mēs neuzdrošināmies risināt šo problēmu. Eh, jautājumi, kurus mums vajadzētu risināt šodien, nav tik dikti eh, tas, cik liels eh, parāds ir pieejams, kaut gan tam ir savu lomu, bet runāsim skaidru valodu. Eh, Japānā ir 200% eh, eh, IKP parāds, bet tā nav bankrota valsts, tā ir iekšējā, iekšējais parāds, kas lielā mērā neapdraud valstī, un bankrots šai valstī nedraud. Argentīna nespēja vairs maksāt parādus pēdējo reizi, vairāk reizi jau tas ir noticis pagājušo reizi, tas bija Eh, ar, ar lielu IKP pieaugumu, ka Latvija eh, gadu vai divas apakaļ bija ļoti sliktā eh, stāvoklī. Tāpat nebija Māstrihtas valsts parāda pus pieļaujamās līmenis. Tātad secinājums. Viena lieta ir svarīgi saprast, kas notiek ar Grieķiju. Jā, jā, nu, jā, slikta pārvaldība jau sen, sen, kopš mūžīgiem laikiem. Jā, nu, protams, jā, tā ir, bet uh, Eh, vai Grieķija teorētiski varētu um, izķeproties, ja tirgi ne, padarītu to neiespējami. Grieķija būtu varējusi izķeproties patiesībā eh, pāris gadu laikā, bet ar patreizējo aizņēmumu līmeni, kad jums ir pēkšņi jāsaprot, ka Eh, tikai lai eh, apsaimniekot savus parādus, jums ir 50% valsts eh, izdevumu, 50% EKP jātērē, tāpēc ka aizņēma procenti, procentu likmes, procenti um, ir milzīgi augsti, nu tad tā, tā jau ļoti bīstama situācija. Tas, kas notiek Grieķijā, arī notiks ar Portugālu, pēc tam ar Spāniju, pēc tam ar Īriju Un kas to zina, vai, vai tas nenotiks arī apvienotā karalistē vai pat kaut kur citur. Eiropā apzināsies, ka mēs vairs nerunājam par to, vai Merkels kundze piekrīt dažu uh, eh, miljārdu Vācijas eiro tērēt kādā uh, noteiktā valstī, bet uh, kontinentam būs jāsaprot, ka mums pat nepietiek naudas šo, uh, šo naudu viņiem dot. Tātad varbūt labāk atstāsim mierā nodokļu pārdīzes un risināsim īstās problēmas. Uh, E, īstā problēma ir tā, ka e, psiholoģiski slima tirgu uh, uh, uzvedība uh, mūsu mu, dienu sabiedrība apdraud kategoriski, un ja mēs šo problēmu nerisināsim, tad mēs neko nespēsim atrisināt. Paldies, Svens Gigolds. Uh, yes. so, uh... Tātad vispirms. Uh Liels paldies, Keija, tev par tavu dokumentu. Man tā likās tāda interesanta lasām viela un īpaši tādēļ, ka es tur redzu tādu līdzīgu pieeju, kā, teiksim, neiedzīt sevi stūri ar standartizētu domāšanu un izmantot dažādas avots, kas man patīk. pirmkārt tas, kas skaidri ir pateikts, ka visus šos ekonomikas pārkaršanas burbuļus nevar atrisināt ar monetārās politikas palīdzību. Daudz šajā komitejā un arī citur uh, apgalvo, ka uh, ka ir jāpaceļ pietiekoši, tātad eh, procentu likums jāpaceļ pietiekoši augsti, un tāda burbuļa tālāk nebūs, un tad reāla ekonomikai daudz nekas pāri nepaliks, burbuls neradīsies. Es domāju, ka jūsu argumentācija šī ziņā ir ļoti spēcīga. Laika trūkuma dēļ es aprobežošos ar divu jautājumu izklāstu. Pirmkārt par eh, krīzes avotiem un makroekonomiskiem faktoriem. Es domāju, ka galvenie iemesli likviditātei, es domāju, ka šeit ir pietrūcis viena aspekta. Globalizācijas dēļ darba spēka īpatsvars eh, IKP, jeb darba spēka koncentrācija globāli ir samazinājusies, un tas ir radījis vēl papildus nelīdzsvarotību. Un, ja uh, lielāka, uh, teiksim, lielāks īpatsvars līdzekļi nonāk pie nelielākas sabiedrības daļas, un var teikt, ka tas savā ziņā veicina citu likviditātes, citus likviditātes avotus, tad tā saucamais politiskie kreisie mūždien aizmirst par monetāro politiku un politiskie labējie, tā teikt, aizmirst par nevienlīdzību. Un man šāda situācija nepatīk. Šajā situācijā, ja mēs par to domājam, šie nevienlīdzības avoti, ko es minēju, un ja mēs tos aplūkojam kā globālu fenomenu, uh, tad faktiski tagad ir jāskatās uz nodokļu politiku. Ja ir grūtības tādēļ, ka globalizācijas dēļ darba spēka, teiksim, spēks slēdzot koplīgumu samazinās, zūd šī te iespēja aizsargāt darba spēkam sevi Un lūk, mums sākas problēmas ar to, ka konkurence jau vairs, ka uh, konkurence notiek ne tikai starp strādājošiem dažādās pasaules vietās, bet arī uh, starp nodokļiem. Un runājot labā nozīmē par uh, vāciešu tā saucamo ordnungspolitīku, uh, Faktiski ir vajadzīga tāda sistēma, kas varētu izlīdzvarot tirgus kļūdas, taču šādu sistēmu demokrātiski izveidot vairs nav iespējams. Pat šāda politika tiek pakļauta konkuren konkurencei, un tāpēc ļoti ierobežots iespējas kaut ko sasniegt. Un tāpēc es domāju, ka šeit attēlā parādās Luksemburga. Un tagad jautājums. Šī te nespēja izlīdzsvarot nevienlīdzību ar nodokļu palīdzību, par to ir jārunā. Un tas ir jāatrisina Eiropā, un tas ir jāatrisina arī starptautiskā līmenī. Un kas man nepatīk? Kaut kur referentā ir punkti, kur ir minēts, ka mēs to visu varam izdarīt tikai globālā līmenī. Es tam nepiekrītu. Protams, ka globālais līmenis ir jāapsver, un nevar nepārtraukti visu laiku visu regulēt tikai Eiropā un citur neregulēt neko. Taču Eiropā var izdarīt diezgan daudz, jo tas ir pietiekami liels tirgus, lai daudz ko tur varētu regulēt. Un tāpēc makroekonomisku iemeslu dēļ ir, protams, problēma nodokļu paradīzēm. Bet jāatceras par sociālo cenu, kas ir jāmaksā. Uh, Mēs izveidojam šo komitiju uh, un runā, saucam to par ne tikai ekonomiskās vai finanšu, bet arī par sociālās krīzes komiteju. Bet uh, jautājumā par nodokļiem jūs to nekur nepieminat. Protams, ka var jau pateikt, ka gal galā tā visi ir dalībvalsta atbildība aplikt savus pilsoņus ar nodokļiem. Un ja jūs kādu laiku uzglabājat kādus līdzekļus, uh, Eh, nodokļu paradīzēs. Jūs sakat, tad, nu jā, tas tikai līdzekļi kādu laiku tiek aizturēti nodokļu paradīzēs, bet tam jau tie nodokļi tāpat beigās tiek samaksāti. Bet, ja jūs 20 gadus nemaksājat nodokļus, nu, un pēc tam pēc 20 gadiem samaksājat, nu tad tas eh, jūsu nodokļu bilance ievērojami mainīsies. Ja kapitāla ieņēmumi netiek aplikti ar nodokļiem, uh, un tie nosēž noteiktās vietās, un nav iespējams piemērot eh, nodokļu likumdošanu, nacionālo likumdošanu. Piemēram, ja jūs vēlaties apstrīdēt valsts eh, iespēju eh, piemērot savu suverēno nodokļu politiku, un tādā gadījumā jums arī būtu jāvēršas pret nodokļu paradīzēm. Jūs patiesi zināmā mērā taisnība par ekonomiku. Jūs tā kā sakat, ka valstī ir nacionāls tiesības, taču jūs aizstāvat struktūru, kas būtībā šīs valsts suverēnās tiesības noteikt savus eh, nodokļu sistēmas it kā apšaubāt. Tāpēc man tas liek, man tā neliekas kā skaidra analīze. Drīzāk jūs te paužat savu pārliecību. Mums ir viesis. Mēsing kungs Deutsche Bankas bijušais uh, loceklis, valdes loceklis. Viņš ir viens no ko, eh, koordinatoriem. Es pateicos, ka jūs esat šeit un ka jūs šeit komitejas sēdē pavadāt laiku ar mums. Tagad nākamais ir kolēģis Huntis eh, runātājs sarakstā. Θέλω να πω ότι άκουσα Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti uzmanīgi klausījos referentes ievadvārdus un klausījos arī komentārus. Un es ļoti rūpīgi izpētīšu visu šo dokumentu un izlasīšu to ļoti rūpīgi. Es piekrītu tai kritikai, kas tika izteikta, ziņojumā attiecībā uz matemātiskiem modeļiem, kas faktiski lika bankām pieņemt tādus lēmumus par sadarbības politiku, kā tās to izdarīja. Ja mēs palūkojamies uz analīzi un priekšlikumiem, es faktiski varētu piekrist diagnozē, taču nepiekrītu secinājumiem. Un es vēlētos eh, varbūt izteikt tādu alternatīvu viedokli. Pirmkārt, autori runā par uh, nelīdzsvarotību pasaules ekonomikā. Un pamatojums tekstā ir tāds, ka šī nelīdzsvarotība ir ilgadējs politikas rezultāts Mm, bet ka tas ir konkurences politikas rezultāts, bet es gribētu teikt, ka problēma ir tāda, ka kapitalistiskā sistēma ir mainīsies. Mums ir kapitāls, mums ir konkurence. Vienas valsts ietvaros un arī ārpus eh, valsts robežām darba spēka konkurence, lūk, un visa šī spriedze uh, arī rada nelīdzsvarotību un gal galā krīzi. Piemēram, pārpalikumi tādās valstīs kā Ķīna vai Vācija. Tas nenotiek, teiksim, algu, to nevar izskaidrot tikai ar algu dempingu, piemēram, jo tas nav galvenais iemesls. Uh, Mums ir jāskatās uz to, kas tad ir eh, šo te eh, nelīdz, šīs te nelīdzsvarotības pamatā. Ja eh, skatās uz procentu likmēm, piemēram, Jā, zemās procentu likmes ir novedušas pie nekustamā īpašuma burbuļa, piemēram, ASV un citās valstīs. Bet te jau nav mm, problēma tikai, kas būtu saistīta ar nesod, banku nesodāmību. Finanšu sektors eh, kādā noteiktā eh, posmā tātad radīja šādu te uh, sistēmu, kurā tas bija iespējams, tā kā te nav tas saistīts tikai ar uh, procentu likmēm vien Un vēl kāda vieta, kam es nepiekrītu, nepiekrītu diagnozēji. Piemēram, tas, kā ir aprakstīts nodokļu paradīze. Jo, manuprāt, tās tomēr e, pietiekami e, spēcīgi ietekmē situāciju, jo, manuprāt, ir veidi, kā var samazināt spekulāciju apjoms, jo tas ir bijis viens no e, tādiem veicinošiem faktoriem krīzes izraisīšanā jo būtībā finanšu eh, tātad sektora intereses un, un, un veids, kā tas darbojas, tik pārnests uz jomām, kurām eh, nevajadzētu ielī, ievērot tādus pašus nosacījumus kā finanšu sfērā. Globālā pārvaldība, jā, tas gan ir kaut kas tāds, ar ko mēs varam iespējams tik galā, mēs to varam risināt. Vai mēs varam izvērtēt Eiropas Savienību un institūcijas, lai eh, pārliecinātos, vai mums ir laba pārvaldība Eiropas Savienībā, un pēc tam jau domāt tālāk par globālu līmeni. Paskatieties uz Grieķiju, piemēram. Es domāju, ka cilvēks sāk saprast, ka ne jau Grieķija viena ir problēma, ir eh, cits valsts līdzīgā situācija. padome un komisija un Eiropas centrālā banka mm, arī savā ziņā ir vainojams eh, tajā politikā, kas, kas tika veidot. Nu, Grieķija, piemēram, bet varbūt atšķirīgā situācija ir tādēļ, ka Grieķija ir Eirozonā un citas uh, valstis tajā nav. Bet ir valstis, kas ir būtībā iegrūstas SVF eh, ķetnās, un tas ir zināmā mērā darīts ar nolūku. Taču es domāju, ka tie pamatfaktori, kas attiec uz pārvaldību, e, šīs pārvaldības kļūdas nevar reducēt uz vienu valsti. Es domāju, ka šīs problēmas ir daudz e, plašāks. Nevajadzētu nostādīt Grieķiju e, prožektoru gaismā un ignorēt faktus, kas notiek citās valstīs. Izdarīsim uh, analīzi, paskatīsimies, kā pārvaldība Eiropas līmenī mūs ir ietekmējusi, kur tā mūs ir novedusi. Kas to ir ietekmējis? Uh, vai to ir, vai ir ietekmēta finansiālā puse, vai šeit ir jūtams, jūtama arī eiro ietekme, kādēļ mēs esam bijuši tik akli, kādēļ mums nav agrīnās brīdināšanas sistēmu, kas brīdinātu par to, ka krīze ir tepat ap stūri, lai mums nenāktos pēc tam ar izstiept roku klauvēt pie svēp durvīm. Tātad globālā pārvaldība tas ir labi, bet pastīsimies, vai mums ir modelis pārvaldībai. Paldies, kolēģi Huntis, vēl divi runātāji, pēc tam referenti vēlreiz. Vispirms Donāta Hübnere. Thank you uh, very much, Chair, and I have been also thinking. Es priekšsēdētāji, es arī domāju, Eh, kādēļ man eh, šis eh, Keja ziņojums tik ļoti patīk, un es secināju, ka tas ir tādēļ, ka šeit ir iekļauti tie galvenie elementi, kas pēc krīzes iezīmējas šobrīd, un es lasu šo ziņojumu kā centienu eh, definēt, kas tad ir šī pēckrīzes normālā situācija. Un es gribētu šeit eh, norādīt četrus punktus. Eh, varbūt, ka mēs visi piekritīsim tam, ka kapitāls būs nākotnē dārgāks, arī kā ASV būs uh, jāpāriet uz uh, uzkrājēju ekonomiku, bet Ķīnai būs jākļūst par uh, patērētāju ekonomiku. Mans jautājums ir, kur būs Eiropas Savienības vieta šai procesā, šai jaunajā situācijā, vai radīsies jauns līdzsvars vai jauna nelīdzsvarotība, vai mēs kļūsim par ķīlniekiem šai mūsu pašu politikai un stratēģijai. Uh, Un es domāju, ka ne tikai Amerika bija tā, kas guva labumu no Ķīnas zemajām cenām, bet arī Eiropas Savienība. Mums arī pateicoties Ķīnas ražojuma zemajām cenām ir bijis diezgan labs dzīves līmenis, un izskatās, ka šis posms tuvojas beigām. Uh, Jautājums, kāda politika būtu jāīsteno Eiropas Savienība, lai tā varētu rast savu vietu jaunajā pasaules situācijā, un uh, tas ir ļoti būtisks jautājums. Nākošais šī pēckrīzes normālā situācija, protams, neizveidosies vienas dienas laikā, un arī visas reformas netiks īstenotas vienlaicīgi Tādēļ turpmāko gadu uzdevums uh, vai tāds izaicinājums būs saglabāt uh, progresa attīstības tempu, ne tikai uzlabot uh, reglamentāciju, bet arī vērsties pret tādā, tādu rīcību valstīm, kas ir patiesībā kaitīga pret kaut kādu īpašu nodokļu politiku vai, vai citām lietām mums ir uh, arī jādomā par to, kā attīstīties tajā laikā, kad uh, parādi kavēs mūsu attīstības tempu. Uh, tādēļ mums vajadzētu iestāties par globālu sistēmu, kas veicinātu uz tirgu orientētu stratēģiju un atvērtību. Un es domāju, ka mums globālās ekonomikas atvērtība ir jāaizsargā, veidojot jaunu globālo pārvaldības sistēmu. It īpaši eh, jādomā par to, kā saglabāt globālās tirzniecības sistēmu reformu kontekstā. Nākošā lieta, ko gribēju norādīt, ir tāda, ka mums ir nepieciešama sistēma, kas spētu darboties un spētu darboties ilglaicīgi, uh, lai šī sistēma efektīvi darbotos uh, daudzus gadus uz priekšu. Uh, pēc manām domām to var panākt, īstenojot reformas, kas ņem vērā uh, Uh, lielākās daļas uh, globālo spēlētāju intereses uh, pasaules tirgu. Nedrīkst aizmirst arī par nabadzīgākajām attīstības valstīm, jo pieredze rāda, ka ja kādas grupas intereses netiek ņemtas vērā globālajā sistēmā, tad tas ir tāds kā izaicinājums uh, tiem, kas uh, nejūtas piederīgi šai sistēmai. Visbeidzot, nu, ja es pareizi uh, esmu sapratusi jūs teikto, ka globālās finanšu sistēmas modelis joprojām vēl nav īsti skaidrs raugoties nākotnē. Varbūt mums ir jānosaka tādas uh, galvenie kritēriji vai iezīmes šai sistēmai. Mēs zinām, cik bīstama ir uh, finanšu krīze, ekonomikas krīze, parādu ietekme šeit ir ļoti nozīmīga, un šai sistēmai ir jābūt spējīgai veicināt globālu uh, izaugsmi, eh, veicināt uzkrājumu veidošanās un eh, veicināt izaugsmes finansējumu un arī eh, radīt mehānismus, kas palīdz labāk pārdalīt un izmantot kapitālu. Un mums ir jācenšas panākt labāks līdzsvars starp risku uh, novēršanu un tai pašā laikā uh, virzību uz attīstību. Un uh, es ceru, ka mums iz, izdosies panākt šādu sistēmu. Un pēdējais runātājs ir manis. Godmaņa kungs, paldies, es centīšos runāt īsi, jo esmu pēdējais runātājs. Es vēlētos uzsvērt ar jūs atļauju pāris lietas. Pirmkārt par šo ziņojumu Es saprotu, ka viens no galvenajiem secinājumiem ir tāds, ka krīzes cēlonis nav uh, nodokļu paradīzes, bet, ja mēs ar vienu runājam vairāk par spekulāciju un, un uh, kādi spēlē, spekulē uz uh, procentu likmju pieaugumiem valsts parādiem, uh, Uh, tad šeit piedalās tie augsta riska investīcija fondi, un 75% no viņiem ir uh, reģistrēti nodokļu paradīzēs. Un, ja saka, ka šīm nodokļu paradīzēm nav nekāda loma, tad tā nu gluži nav, jo na nodokļu paradīzēs vispār nav nekādas kontrolas un regulējuma. Un tādēļ es uh, gribētu uh, teikt, ka šajā ziņojumā vajag ierakstīt tomēr, ka var jau būt, ka tas nav gluži cēlonis krīzē, bet tomēr tā ir vieta, no kurienes uh, šie spēki darbojas. Protams, mēs esam liberāļi un uh, es esmu liberāls un Šmitkungs un mēs neesam pret tirgu. Bet tomēr, ja 75% no šīs darbības nav kontrolēta, tad nu, tas tā arī nevar. Vēl viena lieta uh, runa par uh, iespēju ārvalstu uzņēmiem, vai nu tie ir apdrošinātāji vai kādi citi uzņēmumi, uh, darboties Eiropā un, ja tos nespēja regulēt un kontrolēt Eiropas regulātori, un uh, kā jau mm, referente norādīja, tas tā arī notika IG gadījumā. Tā nu nedrīkstētu pieļaut. Treškārt Eh, es domāju, eh, man patīk, ka eh, ir nepieciešams arī kaut kas pozitīvs, un pozitīvais ir tas, ka Eiropā nebija tāda Lehman Brothers gadījuma. 2008. gadā pad, Eiropadomas secinājumi bija ļoti būtiski. Tika runāts par to, ka uh, nodokļu maksātāju naudas bija ieguldīts bankās gan uh, Vācijā, es atvainojos, gan uh, Latvijā, gan Islandē un uh, apvienotā karalistē un Nīderlandē un bija uh, jā, jādomā par to, kas notiktu, ja netiktu glābtas šīs sistēmiskās bankas. Tad es domāju, tad situācija būtu bijis daudz, daudz smagāk, ja mēs nebūtu glābuši šīs bankas. Un eh, es domāju, ka, ka tas bija Eiropas panākums globālās pārvaldības, jo man ceturtais punkts vēl, protams, jautājums ir par to, ko dalīt, tā, darīt tālāk. Es gribētu teikt tā. Esmu pāris nedēļas pavadījis ASV, vēlējos saņemt no pirmā vota uh, informāciju. Sat, eh, tikos ar bijušo ASV valsts kases vadītāju. Un es, viņš man teica, ka 55 miljoni uh, uh, hipotekāro parādu lietas, un šie zaudējumi ir 30 triljoni. Un neviens vispār nezin, kas notiek arī ar komerc uh, īpašumiem. Šeit uh, to vispār vēl neviens neanalizē par komerc īpašumu vērtību. Esmu pārliecināts, ka arī Eiropu šī krīze nopietni skar. Un ja mēs rūpīgi paraugāmies, kas notiek, ja mēs neaizsargāsim sev pret importētu krīzi, tad mums būs klāsies slikti. Ja mēs palūkojamies uz ASV bankām, tām tomēr uh, uh, izdevās uh, savu situāciju glābt. Ja mēs palūkojamies uz uh, Lehman Brothers uh, gadījumu, tad bija uh, tāda, no, tāds rīkojums vai Nu, visus šos sliktos parādus uh, no ASV novirzīt uz Eiropu, un viņiem arī izdevās atbrīvoties no šiem sliktajiem parādiem. Un tagad uh, bankas uh, kreditē jau jaunu darbību, uh, Uh, dod jaunus aizdevumus, bet Eiropā tagad ir jautājums tikai, cik kādā apjomā Eiropas bankām šie sliktie kredīti ir bilancēs, un e, patiesībā vēl nepatikšanas mūs tikai sagaida nākotnē. Un mums, e, mēs, e, mēs neaizsargājāmies pietiekam no šīs eksportētās krīzes, un mums ir jābūt gataviem nākošam šādam uzbrukumam. Tagad vārds Kejai Svinbērnai. Paldies, tad izdarīšu kopsavilkumu, saka referent. Eh, eh, bija ļoti iedrošinoši dzirdēt pozitīvās atsauksmes šorīt. Eh, daudz cilvēku šeit ir gatavi ieguldīt savu laiku, pūles, prātus, tas ir apsveicami. Uh, Gribētu teikt tā, ka šādā dokumentā noteikti arī būs domas, kas dalās. Es arī negaidīju, ka visi visam piekritīs, pat manā partijā e, diez vai tā būtu. E, par ko dalījās domas? Galvenokārt par e, SVF dokumentu, piemēram, es ļoti cienu Oliviju Blanšārtu, Oliviju Blanšārtu, un es neuzskatu, ka viņa dokuments būtu neņemams nopietni. Es nedomāju, ka 2% inflācijas uh, Mērķis ir eh, sen jau izpildīts, ņemot vērā, kā pasauli pēdējo 20 gažu laikā ir mainījusies, varbūt mums vajadzētu panalizēt kādam šim līmenim, eh, vajadzētu būt varbūt pusprocents eh, globāla ekonomika pārāk neietekmēs, bet tas mums dos vairāk e, e, iespējas eh, manevru telpu, ja mēs saskaramies ar krīzi. Nu, neesmu palīgi droši, bet par to viss jādomā. Eh, Sapcīts, neobligātam visam piekrīt, bet es domāju, ka tā ir svarīga debata. Kas attiec uz IKP eh, um, parādu bilancēm un māstrīs kriterijiem, es domāju, ka arī šeit ir zinām kon kontroverses. Tagad spēlēju sātanu advokātu, ka ne Eirozonas valsts varbūt tas ir drusku negodīgi, bet um, varbūt mums ir jābūt drusk gudrākiem, elastīgākiem un eh, jāizstrādā eh, individuāli nolīgumi ar valstīm. Eh, Grieķijas ietek, notikumu galvā ir arī ietekmējuši Vācija negatīvi, tātad varbūt būsim mazliet kreatīvāki. Uh, un uh, radošāki, tātad un uh, padomāsim par to, vai nav tomēr kādas alternatīvas, ja mēs nonākuši pie secinājuma, ka patreizējā sistēma nav darbojusies, varbūt, ka būtu jāaicina ekspertiem domāt par alternatīvām. Uh, Pervanš un Svens un citi uh, diez vai pilnīgi mums būs vienāds domas par nodokļu oāzēm, nodokļu paradīzēm, tur laikam neko nevar darīt, bet mana pašas valsts apvienotā kalista un ASV vismazāk baidās no uh, uh, nodokļu pārdīzēm. Varbūt mēs visvairāk zaudējam, bet uh, kāpēc mēs baidamies maz? Tāpēc, ka es domāju, ka mums ir globāla uh, ienākuma aplikšana nodokļu individiem un urga, uh, firmām. Tātad, ja jūs uh, slēpjat naudu, tas ir krimināls noziegums, un tāpēc mm, mēs to arī nedarām. Uh, Nu jā, un um, Tātad e, es uh, domāju, ka šeit vēl būs kontroversiāls debats, bet uh, es aicinu cilvēkiem nākt uz Kaimanu salām un skatīties, cik uh, laba likumdošana šajā valstī tur nav tā, ka nebūtu likumdošanas. Tie, kas to apgalvo, varbūt nezin īsti situāciju. Aizdodieties tur, apmeklēt šo valsts un novērtējiet to paši, tur ir ļoti nopietna likumdošana. Mm Kas attiec uz ziņojumu apjomu, es pilnīgi piekrītu, ka septiņas do, eh, lapus tas ir, eh, nav daudz. Daudz ziņojumi ir eh, risinājuši daudz šos sociālos aspektus, tāpēc es domāju, ka finanšu sektoru un ekonomiskiem cēloņiem šis fokus tas bija pareizi, bet es saprotu, ka ir arī trūkumi, pat nopietni, jā, piekrītu, bet ņemot vērā ierobežoto laiku un apjomu Eh, eh, nu jā, eh, bet ņemot vērā arī man pieredzi un tam līdzīgi, es domāju, ka, nu, vismaz mums bija interesants debats un interesants teksts, ko apspriest. Paldies, kolēģi! Līdz ar to šī rīta cēlienu sēdi beigsim. Atkārto atgādināšu jums, ka pulksten trijos mums būs Kopenhāgenas ekonomikas uh, novērtējums par um, um, uh, ietekmes novērtēšanu, un tātad eh, es ceru jūs eh, lielāko daļu sagaidīt šeit arī pēcpusdienā.